Okay, well, I've... Labi. Es um, gaidīju, lai mums um, zālē pietiekami daudz cilvēku, lai uzsāktu. Pirms, pirmais punkts darba kārtībā ir publiskās finanses MS 2011. un 2012. gadā. Referents ir Alfredo Palon, dosim viņam vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man prieks, ka tomēr vairāki kolēģi ir atnākuši, un man prieks arī par viņu komentāriem. Mums ir 126 grozījumu priekšlikumi. Un te var runāt par lielu kulturālu un intelektuālu ieguldījumu. Un es domāju, ka mēs spēsim rast arī kompromisus. kompromisus, eh, par kuriem būs iespējams vienoties vairākumam. Par procedūru priekšsādātājas kundze, jūs jau to zināt, 12. novembrī 18.30 es eh, satikšu ēnu referentus no visām grupām, lai mēs varētu apspriesties. Es jau uzsāku attiecīgus darbus un 19. novembrī nobalsosim. Vēl dažas piezīmes. Es ļoti pamatīgi izskatu dažus grozējumu priekšlikumus, kur, kur sanāk kopā divas dažādas skolas, divi dažādi uzskati un tēzes. Viena runā par izaugsmu par katru cenu, cita saka, ka ar sešpaku nepietiek. un tas, kas tur ir paredzēts, nenovedīs pie izaugsmes. Un cita teorija jāpieturas par katru cenu pie budžeta noteikumiem. Te iespējams būs uh, jānocērt uh, daži uh, atmiruši zari, kas mums vēl ir pārvaldība un jāinvestē izglītībā un inovācijās. Lūk, ir šādas divas teorijas. Uh, kas ir atšķirīgas un uh, kuras būs jāizskata, bet darīsim to godīgi, godprātīgi. Tas man ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka mērķis mums visiem ir viens. Mums vajadzētu vienkārši visu izskatīt, ņemot vērā, ka neviens jau pašā sākumā patiesību nezina. Un mums vienkārši jādara viss, lai palīdzētu sabiedrība. Jūs zināt, mūsu kontinentā daudz populistu, Eiropas kritiķi kļūst skaļāki. To mēs novērojam daudzās valstīs, arī manā valstī. Viņa uzvedas demagoģiski, un mums parlamentam jārūpējas par pagriezienu, par to, lai notiek pagrieziens. Un Šim nolūkam mums ir jāstrādā. 12. novembrī, kā teicu, tikšos ar ēnu referentiem, es neitrāli uzvedīšos, es nevienu nenosodīšu, un es domāju, ka kopumā grozījuma priekšlikumu tekstu ir uzlabojuši. Es teiktu, ka teksts ir kļuvis labāks. Un, protams, pēdējais vārds nav vēl izskanējis un 12. novembrī priekšsādātājs kundze ar ēnu referentiem mēs runāsim vēlreiz un mēģināsim vienoties. Un ceru, ka izdosies. Paldies, Liam! Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātājiem! Cienījamie kolēģi, cienījamais referentkungs, pēc mūsu eh, pēdējās viedokļa apmaiņas eh, ekonomikomitejā par jūsu eh, ziņojumu projektu Mēs esam papētījuši to sīkāk. Kā jau es e, teicu, e, šis teksts ir zināmā mērā dogmatisks, bet e, runājot konstruktīvi, mēs tomēr iesniedzām veselu virkni grozījumu, lai pārorientētu šo dokumentu tā, lai tas vairāk atbilstu ekonomiskajām politiskajai realitātei Eiropā. Politiskā grupa, eh, kur es pārstāvu, nav vienīgā, kurai ir grūtības ar eh, jūsu dokumentu. 126 grozījumi, kas iesniegti par šīm trim lapusēm eh, ziņojuma, par to liecina. Pirms mēs sākam diskusijas par šiem grozījumiem, man e, jāizsaka e, kritika, e, jo jūs nesat bijis pietiekam konstruktīvi sagatavojot šo ziņojumu. Strādājot pie cita ziņojuma projekta, kas nesen tika sagatavots mūsu komitejā un kas attiecās uz līdzīgiem jautājumiem, daži pārstāvi teica, ka tā kā jūs nepiemērojāt dokumentu, tad viņi gluži vienkārši to norādīs. Un e, jāsaka, ka um, mūsu nostāja šī gadījumā nav tāda, bet es vēlētos tomēr, lai e, EPP vairāk domātu par dialogu veidošanu. Tālāk, atgriežoties pie jautājuma pēc būtības, tad uh, tie vairāk nekā 20 grozījumi, kurus es iesniedzu, to mērķis ir panākt uzlabojums uh, Proti ir pieaudzis bezdarbs un ir uh, publiskoti jauni dokumenti uh, par uh, to, kādas sekas atstāja taupības pasākumi, piemēram, uh, Starptautiskā valūtas uh, fonda uh, dokuments un tāpat arī notikuma attīstība jūnijas samitā. Un nevar būt tā, ka šajā ziņojumā šie notikumi tiek ignorēti. Kā gan netiek pamanīts tas, ka Eiropa šobrīd, šobrīd uh, novēršos no šīs ilūzijas uh, par to, ka taupības pasākumi ir vienīgā izēja. Jūs aizmirstat uh, pieminēt to, ka izaugsme ir priekšnoteikums ilgspējai. Jūs uh, nepieminot to, ka taupība var veicināt izaugsmu tikai tad, ja eh, īpaši uzmanība tiek pievērsta izdevumiem, ir tomēr jāpārskat jūsu hipotēze. Ir jāņem vērā arī pašreizējās diskusijas par um, ekonomisko pārvaldību Eirozonā un arī te būtu nepieciešama atsauce. Un noslēgumā es esmu pārliecināta, ka kompromisu ir iespējams panākt par šo ziņojumu projektu, bet e, ir jāstrādā pie tā, lai tuvinātu visu nostājus, un es ar nepacietību gaidu 12. novembra sanāksmi. Paldies! Thank you! Paldies! Alde runātājs nav klāt. Es zinu, ka Svens, Svens gatavojas kļūt par tēvu. Tā kā jūs runāsiet viņa vārdā. Nē, nē, es nevēlos izteikties viņu vārdā, es vēlējos uh, vien uh, atvainoties viņu vārdā par to, ka viņš nav varējis ierasties, uh, viņš ir palicis Vācijā. Uh, Tātad eh, atvainojiet eh, to kolēģi vārdā, kuri nav ieradušies, eh, zaļo grupas pārstāvi, bet katrā ziņā viņi abi turpinās strādāt pie šie jautājuma un sadarboties pēc iespējas aktīvāk. Tātad atvainojiet, bet es nevaru izteikties pēc būtības par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Um, mēs par viņu neaizmirsīsim. Un, Dargs. Es arī nesmu kļuvu par tēvu, tā kā es zinu, ar ko tas ir saistīts. Priekšsēdētājs kundze vēlos uh, apsveikt referentu ar um, viņa darbu. Mēs uh, um, EKR varam atbalstīt Palonikunga ziņojumu. Mēs uzskatām, ka budžeta konsolidācija ir uh, svarīga Eirozonā. Uh, un sešpaks noteikumi ir stingri jāievēro. Mēs piekrītam referentam par struktūrālām reformām, kas orientētas uz izaugsmi eh, darba. Nodokļi ir jāsamazina un pensiju sistēma ir jāmodernizē. Kad es izskatu kolēģu grozījumu priekšlikumus, eh, man ienāk prātā, ka daudzas politiskās grupas aplūko šo eh, ziņojumu, it kā tā būtu Ziemassvētku eglīte. Un um, runā par grozējumiem sākot no eiro obligācijām līdz uh, uzņēmumu ienākumu nodokļa harmonizācijas. Daži vēlas vairāk pašresursu Eiropas Savienībai. Tas tiek pasludināts par pašmērķi, lai samazinātu makroekonomikas un sociālās nelīdzsvarotības. Un ir pat grozējums, lai uzlabotu darba politiku, samazinot darba stundu skaitu nedēļā. Uh, bet um, šie Ziemassvētku grozījumi EKR nav pieņēmami, jo tie novestu pie mazāk konkurētspējas, mazāk izaugsmas un vairāk parādiem. Uh, izskatās kā tāda sāpņu sala, mm, kas, uh, kurai tiešām nav nekādu pamatojumu. Un uh, kas nav reāli. Mm, tā kā es vēlētos, lai mēs paliekam realistiski un um, izskatītu visu pēc būtības. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies. Es domāju, ka ar ēnu referentiem mēs vēl iedziļināsimies daudzos jautājumos pēc būtības. Es par visu tagad nerunāšu. Es vēlos tagad vērsties pie. Um, referentă. Un šķiet, um, ka no viņa teiktā var izsvecināt, ka viņš noslēdzas par labu vai nu viena vai nu otrai teorijai. Es domāju, ka tā tas nesanāks. Vai nu viens vai nu otrs, uh, tā mums neizdosies uh, izvēlēties. Protams, budžeta sanēšana ir svarīga. Neviens nerunā vairs par naudas izšķiešanu, neviens nerunā par um, milzīgu parādu saglabāšanu. Tā nemaz nesanāks. Bet no grozējumiem, kas mums uz galda izriet, ka mums jāskatās ne tikai uz uh, izdevumiem, bet arī uz ieņēmumiem un tās ir ļoti būtiski. Un tāpēc jau arī SVF arī aicināja pārskatīt pēdējo triju gadu taupīšanas politiku. Mums vajadzētu par to padomāt. Nevar runāt par to, ka nodokļu ieņēmumiem ir kaitīga uh, ietekme. Jo mēs, uh, jo mums Eiropā ir uzkrājies vairāk par 60 trim um, miljārdiem uh, privāto īpašumu un uh, vairāk par desmit miljārdiem ēnu um, ienākumi, kas uh, ir kaut kādā veidā jāatspoguļo šajā ziņojumā. Mums jāpanāk eh, ilgtermiņā kompromiss starp deficītu valstīm un eh, proficītu valstīm. Mums eh, jārunā par nodokļu politiku Eiropā. mēs nevaram turpināt tādu politiku, kas apspiedīs zemākos um, sociālos slāņus, mums jāparūpējas par um, izlīdzinājumu. Un um, šādā garā par to runājot, domāju, ka mēs nonāksim pie labiem rezultātiem. Paldies un Žanpaulu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties mūsu referentam par uh, paveikto darbu un reaģēt uz uh, runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Tātad, paldies! Vispirms es vēlētos apsveikt referentu uh, par tām pūlēm, uh, ko viņš ir īstenojis, un es vēlētos izmantot šo iespēju, lai uh, reaģētu uz uh, kolēģi teikto Jāsaka, ka viņš ir pārlieku jauns, eh, lai zinātu, kādi notikumi norisinājās 1968. gadā, un savulaik tika eh, teikts vārdi, nevis eh, darbi. Un es domāju, ka pašreiz mēs esam mācījušies mēs gaidām tos notikumus, kas ļaus mums mainīt notikumu gaitu. Un ja mēs analizējam krīzi, tad um, mēs uh, secinām, ka, uh, uh, lai arī nekas varbūt nav noticis, tomēr analīžu rezultāti ir atšķirīgi. Ekonomistiem uh, tās ir ekonomiskās analīzes, protams, tad, kad tās nav pretrunīgas, un es Es esmu studējis ekonomiju un uh, vēlāk studējis uh, tieslietas, un tam arī ir zināmas priekšrocības. Tātad šajā situācijā analīzes, uh, analīžu rezultāti mainās, un mēs no uh, lielas krīzes šobrīd esam krīzē, no kuras mēs kā cenšamies izkļūt. Un tiek teikts, ka nevajadzētu runāt tagad vairāk par uh, taupību, bet ir nepieciešama izaugsme. Es ieklausījos Lim teiktajā, ir nepieciešama ilgtspēja, lai būtu uh, izaugsme, bet ir nepieciešama izaugsme, lai būtu ilgtspēja. Un te nu ir atkal uh, vecais stāsts par vistu nolu, kurai, kur ir pirmā. Es domāju, ka prioritāte ir vispirms eh, rast līdzsvaru, tas, protams, ir jādara taisnīgi un godīgi, un te, protams, var kritizēt to, kas notiek valstīs, kuras nonākušas grūtībās, un, un mm, ir bezatbildīgi cilvēki, kas, protams, iesaka kaut ko, bet paši neizvērtē, kāds ir šo ieteikumu rezultāts. Uh, tiek balsots par arvien grūtākiem pasākumiem, un tos būs arvien grūtāk īstenot, varbūt vispār nebūs iespējams īstenot. Un es domāju, ka uh, mūsu referents tomēr ir uh, eh, līdz uzsvaru uz uh, šo aspektu. Protams, ka tagad ir jārod kompromiss, un es ceru, ka Lims neuzskata, ka kompromiss ir tad, kad visi ir vienojušies par vienu viedokli, tas nozīmē viedokļu tuvināšanu. Uh, Es domāju, ka šim eh, ziņojumam ir jādod zināms signāls un uh, ir jāizvairās, kā teica Epinka uh, kungs, no tā, ka šis ziņojums kļūst par tādu kā Ziemassvētku eglīti, bet mums ir jācenš izraudzīties dažus uh, signālus, kurus mēs vēlamies dot, lai runātu par šo ārkārtīgi sarežģīto jautājumu. Paldies! Anybody else? I haven't seen anybody. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ā, ah, Anī. Thank you very much. Uh, Lielas paldies, Šaron. Tikai pāris komentāri, tā kā mums ir iespēja diskutēt. Un balstoties uz uh, Žanu Polu komentāriem, tas nozīmē, ka dažas stundas pirms uh, ļoti svarīga un uh, grūta balsojuma Eiropas parlamentā par jaunu taupības pasākumu pakotni, tagad uh, recesijā, kas uh, nozīmē, uh, ka ir bezdarbs vairāk par 23%, kas pārsniedz šo noteikto 6,3% likmi. Un tagad mums ir iespēja plašāk diskutēt par uh, pasākumiem, kas tiek īstenoti Eirozonā, jo īpaši valstīs, kurām ir uh, grūtības tikt galā ar krīzi. Pirmkārt, Es domāju, ka vajadzētu noteikti pateikties mūsu kolēģim par paveikto darbu, par sastādīto ziņojumu projektu. Gribēju tikai uzsvērt, ka es uzskatu, ka Eiropas parlamenta rezolūcijai būtu jābūt līdzsvarotākai un realistiskākai. Un tas nozīmē, ka atsaucoties uz to, ko kolēģis Lijams norādīja, Es domāju, ka mums ir jāiekļauj visa jaunā informācija, kas mums tagad ir mūsu rīcībā, proti uh, globālo atzinību, ko uh, SVF iekļāva savā globālajā pārskatā, bet arī um, to, ko esam atklājuši, ka tika nepareizi novērtēts tā sauktais fiskālais uh, multiplikators. Un um, es domāju, ka kamēr mēs to ignorēsim, kamēr mēs uh, neatzīsim šo jauno informāciju, tas uh, tik un tā ieplūdīs uh, mūsu uh, sistēmā. Uh, Nu, tas ietekmēs arī parādu dinamiku, parādu ilgspējīgas dinamiku un ieņēmumu pusi. Eiropas semestris uh, bija viens no pasākumiem, ko īstenoja komisija, piedāvāja komisija un uh, eh, lūdzu veikt uh, ilgspējīgākas reformas. Un arī uh, dalībvalstu 2020. gada stratēģijas ir jāiekļauj mūsu rezolūcijā. Un uh, Mums noteikti nevajadzētu ignorēt uh, īpašos valstu apstākļus un atbildību, kas, protams, uh, uh, noved pie mm, atšķirīgiem pasākumiem dalībvalstīs, proti, Grieķijā. Un ziņojumā tiek uzsvērti visi aspekti, uh, Eh, fiskālajā konsolidācijā, bet eh, šeit vajadzētu piebilst vēl ko vairāk par ieviešanu, par to, ko mēs saucam par konkrētu atbildi uz konkrētu valstu ekonomikas problēmām. Un jāpiebilst arī kaut kas, lai uzsvērtu bāžas par to, ka ekonomikas lejupslīde, kas ir prognozēta Eirozonā 2012. gadā kopā ar saspringtiem sociālajiem apstākļiem apdraud dalībvalstu veiktos pūliņus un varētu ietekmēt negatīvi ekonomikas, sociālo un politisko dzīvi Eirozonā. Daži priekšlikumi par grozījumiem, kas ir iesniegti, un komentāri, kurus mēs uzklausījām no ēnu referentiem, no citiem kolēģiem un no referenta. Tā kā Palons kungs norādīja, ziņojumu var uzlabot, liels vairums grozījumu ir tajā virzienā, lai vēl uzlabotu viņa ziņojumu, un es gribētu norādīt, kuri grozījumi, kā es norādīju sākumā, norādu šo jauno informāciju, kas tagad ir mūsu rīcībā par šo te lejupslīdes spirāli. Uh, kurā mēs izskatās esam iestrēguši um, arī šo fiskālo multiplikātoru ņemot vērā. Tātad mēs neesam uh, spējuši uh, ieviest uh, politiku, kas veicinātu izaugsmi. Papildus tam mums ir uh, jāiekļauj grozījumi, kuri uh, skaidri runā par sarežģītu situāciju, ar kuru mēs varam saskarties, ja mēs liksim uzsvaru tikai uz taupības pasākumiem un nedomāsim par uh, nākotnes vīziju, par ilgspējīgu izaugsmi, par atgriešanās uz šāda izaugsmas ceļa. Un pēdējais punkts, kas, manuprāt, uh, ļoti labi sasaucas ar uh, šodienas diskusiju un komentāriem, ko mēs izsakām, uh, Neskatoties uz mūsu atšķirīgajiem priekšlikumiem un politisko nostāju, gribētu aicināt un lūgt visus kolēģus ņemt vērā to, kas šodien uh, ir rakstīts Herald Tribune pirmajā lapā, International Herald Tribune. Uh, tur ir runa par to, ka uh, cilvēki zaudē uzticību Eiropas parlamentam. Paldies! Šķiet, ka neviens cits nevēlas izteikties, tad uh, došu atkal vārdu referentam. Alfredo. Grazie, prezidente. jo, <clears throat> pie eh, pirmā kosa. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Es domāju, ka šajā uh, brīdī Mums visiem Eiropā ir jāapvieno spēki. Mēs visi vēlamies uzlabot situāciju. Ir valstis Eiropā, kuras uh, cieš uh, krīzes uh, ietekmē. Un, protams, mums ir nepieciešama politika, kas veicinātu izaugsmi. Es, protams, piekrītu uh, tam, ka ir nepieciešama izaugsme, bet mēs uh, nevaram aprobežoties tikai un vienīgi ar, ar šādiem paziņojumiem. Mums ir jāsaprot, kur mēs varam taupīt un kur mēs nevaram uh, taupīt. Tātad, es domāju, ka mūsu uzdevums Vismaz es tā uzskatu, mūsu uzdevums ir balstīties uz izaugsmi pēc iespējas mazāk uzliekot slogu, eh, tātad eh, nodokļu sloku uzņēmumiem un arī mājasaimniecībām jo jau šobrīd e, šis sloks ir ārkārtīgi smags, un ja mēs to vēl palielināsim, tad tas var tikai un vienīgi izraisīt e, recesiju, jo e, tirgus šobrīd sašaurinās, arī Vācijā ir vērojama šāda tendence. Nav iespējams tikai un vienīgi taupīt. V Es vēlētos teikt kolēģim Anderam, varbūt, ka es jūs nepareiz, e, varbūt, ka es nepareiz tiku saprasts. Man arī e, bieži vien ir šaubu ēna un es nebūtu, neesmu tas, kas e, saka, jā, man tikai un vienīgi man ir taisnība. Tad, kad es sēžos pie sarunu galda, lai izstrādātu kompromisu, es sēžos pie šī sarunu galda, lai diskutētu un nevis, lai e, sistu dūru galdā un teiktu, kā es uzskatu tā. Bet, protams, ka es e, cenšos arī e, virzīt savas idejas. Piemēram, runājot par 79. grozījumu par šo uh, fiskālo uh, multiplikātoru. Manā rīcībā ir ziņojumi, arī starptautiskā valūtas fonda ziņojumi. Bet, protams, ka arī te ir nepieciešams diskusijas. Es nedomāju, ka pirms kompromisa izstrādāšanas mums vajadzētu nākt klajā paziņojumu, lūk, te ir demarkācijas līnija, tālāk mēs neiesim. Nē, mēs nevaram tā rīkoties. Izstrādājot kompromisu, protams, ir jāņem vērā kolēģi grozījumi. Es eh, kā jau teicu, ar uh, prieku uh, tikšos ar kolēģiem 12. novembrī. Un, ja mums neizdosies vienoties, tad mēs varam paredzēt vēl kādu sanāksmi. Katrā ziņā mums ir nepieciešama um, tāda nostāja, ko var atbalstīt visi kolēģi. Paldies! Okay, thank you very much. Um, Liels paldies! Vote is scheduled for the... Balsojums ir paredzēts 19. novembrī un tas potenciāli varētu tikt skatīts plenārsēdē decembrī. Paldies, Alfredo! Tagad pāriesim pie astotā darba kārtības punkta, kas ir eh, stanācijas un noregulējuma režīms, un eh, dod vārdu referentam Hokmārkungam Lūdzu Gunār. Liels paldies, priekšsādātājs kundze! Paldies arī ēnu referentiem! Mums jau bija iespēja uh, apspriest šos jautājumus un gribētu pateikt vienu lietu sākumā. Un proti, šis ir ļoti sarežģīgs jautājums, kā uh, pāriet no šī ietvara banku krīzes risināšanai. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, kompleks jautājums un ir uh, ļoti viegli būt atvērtam uh, Un to es arī pamanīju Andrē Frenda grupā, ka tad, kad mēs mēģinām uh, rast uh, kopējos mērķus, ko sasniegt, tad ir ļoti viegli atbalstīt dažādos argumentus un saprast, ka dažādos veidos var šīs lietas risināt. Bet um, tādā veidā ir arī vieglāk diskutēt. Uh, Nu, tad, kad mēs agrāk šeit komitejā apspriedām šo jautājumu, es teicu, ka šis dokuments eh, ir zināmā mērā par kapitāla atdzīvināšanu ar visu politisko virzienu atbalstu, ja to var tā brutāli teikt. Un es domāju, ka tas visiem ir nepieciešams. Mums ir, eh, raugoties uz bankām, jāievieš noteikumi, uh, ka ne tikai pēļņai, bet arī zaudējumiem būtu jānonāk pie īpašniekiem. Šeit mēs esam visi viensprātis. Manuprāt, neviens neiebilst no nevienas politiskās grupas pret šo domu. Un es domāju, ka te mums jāuztver tas nopietni. Un mēs šo, šeit eh, formulējam kopējo problēmu un darot to, mēs arī jau esam sākuši meklēt kopīgos risinājumus, tad, kad mēs diskutējam šeit komitejā. Un ir vēl vairākas lietas, kas ir jāsasniedz, raugoties uz krīzes pārvaldības ietvaru. Proti, jāsasniedz ir uh, uzticamība, un to nevar sasniegt tikai ar šo ietvaru, un tāpēc ir jāuzsver, ka šajā komitejā un šajā parlamentā mēs paralēli skatām citus dokumentus, kas ir ļoti cieši saistīti ar šo jautājumu, pieproti tās ir depozīta garantijas schēma un kapitāla prasība direktīva 4. Un es domāju, ka no šīs perspektīvas, šīs komitejas perspektīvas eh, mums ir īpaša atbildība nodrošināt, lai šīs, šie vienotie noteikumi eh, būtu spēkā pēc iespējas drīzāk, jo tādējādi mēs radīsim priekšnosacījumus visām tālākajām diskusijām par visiem tematiem, kas uh, iekļauj šajā Banku Savienības jautājumā. Bet vēl svarīgāk uh, tas ir tāpēc, ka vienotie noteikumi uh, iekļauj visas Eiropas Savienības dalību valstis. Un es domāju, ka tai vajadzētu būt kopīgai perspektīvai, proti, ka mums vajadzētu censties pēc iespējas kopīgi turēt, tātad saturēt kopā Eiropas Savienību. Esmu teicis e, šajā komitejā bieži vien, ka tiklīdz mēs saskaramies ar problēmu, e, tad mēs uh,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 veidojam jaunu Eiropas Savienību, un drīz mēs pret, pret augstēšanos vai pret pneimoniju radīsim pat jaunu Eiropas Savienību, un tas ir bijis ļoti grūti, ļoti sarežģīti, gan politiski, gan ekonomiski nonākt uh, tik tālu, cik esam šodien nonākuši, bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi izvairēties no uh, sadrumstalotības, no šķelšanās, bet mēs nekad nepanāksim labāku uzraudzību, labāku stabilitāti, ja mēs ļausim Eiropas Savienībai sadrumstaloties. Uh, Un tāpēc šis ietvers ir ļoti svarīgs stūrakmens šajos centienos, un mums vajadzētu ļoti nopietni e, pievērsties šim jautājumam un ielikt visus pūliņus. Es domāju, ka mēs visi atbalstām komisijas priekšlikumu. Manuprāt, tas ir labs, un to vajadzētu atbalstīt. Un e, vienīgais, ka tas varēja nākt nedaudz agrāk, bet, nu, tagad tas mums ir jāskat pēc iespējas drīzāk. Uh, Un eh, es gribētu, lai mēs eh, varētu sasniegt pēc iespējas drīzāk rezultātu šajā jautājumā eh, un arī citos saistītajos jautājumos. Mums vajadzētu paraudzīties, kas mūs sagaida tālāk. Ehm, jo, ja mēs mēģināsim risināt visus jautājumus, kas ir saistīti ar Banku Savienību un citiem poliņiem šajā dokumentā, tad mēs nekad to nepabeigsim. Uh, jo jūs eh, ziniet, ka, zināt, ka ir eh, grūti panākt eh, depozītu garantijas schēmu un kapitāla prasību direktīvas ceturto versiju. Un ja mēs to visu iekļausim šajā uh, direktīvā, tad, uh, tad būs īsts sastrēgums un uh, mēs nepaveiksim tik daudz, cik varētu paveikt. Un tas arī kavēs uh, darbu citās jomās. Es savā uh, ziņojuma projektā esmu ieskicējis vairākus virzienus. Pirmkārt, kā jau es uzsvēru, jānodrošina, lai Eiropas Savienība nesadrumstalotos un lai šis dosie attiektos uz visām dalību valstīm. Otrā lieta, kas arī ir komisijas priekšlikuma mērķis, ir noskaidrot un nodrošināt, lai Uh, nošķirtu gadījumus, kad valsts vai sabiedrība rīkojas un kad nerīkojas. Es domāju, ka mūsu pūliņu mērķim būtu jābūt tādam, ka tad, kad mēs pabeigsim šo likumdošanu, šos vienotos uh, noteikums, lai nebūtu neviena banka, kas būtu pārāk liela, lai bankrotētu. Uh, bet, nu, gal galā mēs zinām, ka bankas bankrotēs, un uh, mums tāpēc ir vajadzīga stabila sistēma, stabila likumdošana, kas var uh, ļaut pat lielām bankām bankrotēt, jo, ja tas notiek, tad varbūt būsim ne tikai atdzīvinājuši kapitālismu, um, ar sociālistu, liberāļu un citu grupu palīdzību, bet tas nozīmēs arī to, ka uh, atbildība par to, kā rīkoties, ir akcionāru un banku īpašnieku un vadītāju rokās, un tam ir uh, zināms, um, zinām ietekme, tāda kā uh, profilaktiski ietekme, un uh, tāpēc es centos nodalīt dažādus posmus, kā cīnīties, kā uh, atgūt izaugsmi. Un tātad es uh, nodalīju šos, šīs bankas, ja tās ir bankas, kas ir eh, akcionāru rokās, tad nevajadzētu to valstīm iejaukties, uh, lai valsts nepārņemtu šo atbildību jo tad atkal ir um, šī sliktās prakses izplatība, un uh, te ir jānošķir uh, atjaunotnes un eh, tātad sanācijas un, sanāciju un noregulējums. Runājot par šo īpašo mm, pārvaldnieku, to es uh, ieliku šajā eh, noregulējuma daļā, un tā ir diskusija arī padomē, jo tiklīdz valsts vai publiskais sektors iejaucas bankā, tad pieņēmums ir tāds, ka uh, valsts nodokļu maksātāji uzņems arī atbildību, un, manuprāt, nevajadzētu šeit būt nekādai neskaidrībām. Tātad būtu jābūt skaidram, kad ir atbildīgi uh, akcionāri un kad iejaucas valsts. Otrā lieta, kas man ir ļoti svarīga, un to arī prezentēju šeit uh, agrākajās diskusijās komitejā, ir tas, ka svarīgi ir noskaidrot kad ir bankas krīze un kad ir banku krīze. Tas ir atšķirīgs situācijas. Tātad, ja ir viena banka vai pāris bankas, kam ir krīze, tad tā ir pilnīgi cita uh, problēma nekā tad, kad ir banku krīze. Tātad, ja ir sistēmiska banku krīze, tad uh, parasti ir eh, lieli, liels eh, makroekonomiskais nelīdzsvars, kas rada problēmas visai sistēmai kā tādai. Tā var būt recesija, lejupslīde, globāla ekonomikas krīze, nekustamā īpašuma tirgus krīze un citi uh, makroekonomiskie nelīdzsvari. Un varbūt bankas, kam iet labāk un kam iet sliktāk, jo tām ir uh, bijusi labāk vai sliktāk pārvaldība, bet galvenā problēma rodas no šīs ārējās situācijas, bet ja ir banka, kura ir krīzē, tad tā ir viena banka, kurai varbūt eh, akcionāri vai uh, menedžments veicis nepareizus uh, eh, pārvaldību, ir pieņemt nepareiz lēmumu, nepareiz biznesa modelis, un, bet tā ir problēma, kas izriet no pašas bankas kā tādas. Un šajā kontekstā uh, priekšlikums, ko izstrādājusi komisija, ir pietiekami labs. Bet, manuprāt, ka mums, manuprāt, mums vajadzētu padomāt arī, ko darīt tad, kad ir sistēmiska krīze. Jo mēs regulāri taču redzam šādas uh, situācijas uh, parādāmies. Un tās būs atšķirīgas un būs ļoti bīstami teikt, ka sistēmiska krīze vienmēr jārisina konkrētā veidā, jo tad eh, būs tā kā ģenerālis, kas eh, plāno nākamo karu, balstoties uz iepriekšējā kara rezultātiem. Tā nevar risināt krīzi, katra krīze ir savādāka. Tātad, ja mēs vienu krīzu atrisinām, uzlabojot likumdošanu, tad tas nenozīmē, ka tā pati likumdošana aizkavēs mūsu no nākamās krīzes, aizsargās mūs no nākamās krīzes. Un būs uh, banku krīzes nākotnē, bet tāpēc mums ir jānodrošina, lai būtu pietiekama likumdošana. Mani papildus priekšlikumi, uh, Balku papildus komisijas priekšlikumiem ir, uh, lai konkretizētu atšķirības starp uh, kādas bankas vienas krīzi un sistēmisku krīzi. Un uh, ziņojuma projektā esmu piedāvājis veidus, kā definēt, kas ir uh, sistēmiska krīze un kā lemt par risināšanas modeļiem. Tātad papildus tiem instrumentiem, ko piedāvā uh, komisija. un arī par šiem uh, valsts eh, iejaukšanās eh, instrumentiem, kapitāla iepludināšana, daļai pārņemšana vai pilnīga pārņemšana. Bet gribētu teikt eh, krēsijai pusei, ka tas nenozīmē, ka es liecos uz sociālismu. Tas ir vienkārši veids, kā skaidri uh, pateikt, kad ir pieļaujams valstī iejaukties un kad nē. Jo uh, Eh, realitātē, tad, kad ir banku krīze, tad dalība valsts ekonomika ir dziļā krīzē, un tad eh, vienmēr būs kāds, kas aicinās valstī iejaukties, un bieži vien tas būs vienīgais veids, kā cīnīties ar bailēm un kā atgūt eh, uzticību un ticamību. Uh, tātad iejaukties valstī, un tāda ir bijusi pieredze mūsu visās sistēmiskajās krīzēs, kuras esam piedzīvojuši. Mums no tā ir jāizvairās pēc iespējas ilgāk, bet tad, kad ir šāds uh, piedāvājums, tad ir jānodrošina, lai uh, būtu pienācīga likumdošana, kas nodrošina, ka tas netiek darīts, ja tas nav nepieciešams. Tātad, lai skaidri novilkt šo līniju. Uh, Tātad pateikt nevis tikai, kad tas ir atļauts, bet arī, kad tas nav atļauts. Un dažkārt eh, līdz šajās diskusijās ir parādījies pārpratums, ka, eh, ja mēs runājam par valsts iejaukšanos likumdošanā, tad mēs atveram tam durvis. Es domāju, ka mm, drīzāk mēs nosakām skaidrus kritērijus, vajadzētu noteikt skaidrus kritērijus, kad to pārdarīt un kad nē. Un arī pateikt, kad, tad, eh, kad valstī būtu atkal jāpārtrauc šī iejaukšanās. Un tā ir viena no lietām, ko labprāt apspriestu šeit komitejā un ar ēnu referentiem. Vēl viens punkts, eh, ko pieminēja, ir Berlīnas instruments vai citi instrumenti, ko piedāvā komisija, ir svarīgi instrumenti. Bet Berlīnas instrumentam ir īpašs uh, uh, raksturs. Tas ir ļoti labs, kamēr tas netiek lietots, jo tam ir ļoti uh, spēcīgs atbaidošs efekts, bet sistēmiskā krīzē tas var radīt problēmas. Tas var uh, izplatīties uh, visā finanšu tirgū. Un es domāju, ka mums uh, Mēs jau sākām šādas diskusijas ēnu referentu vidū, un mums vajadzētu diskutēt, kā mēs varētu izmantot šo instrumentu, lai to padarītu uzticamāk un uh, veidot to labāk, lai to varētu izmantot arī sistēmiskā krīzē. Es gribu ar ēnu referentiem daudz tehniskākā veidā par to diskutēt, bet arī komitejā runāt par to, kā to izstrādāt. Varbūt, ka mums vajadzētu vēl vairāk eh, definēt eh, parādus bankās. Eh, es, ne, es neesmu pārliecināts, vai tā vajag vai nē, bet tā būs tā interesantā diskusijas daļa, tātad es pats sevi pārsteidzu. Bet es domāju, ka ir svarīgi, lai būtu uh, atvērtību šajā diskusijā par to, kā izmantot šo Berlīnas instrumentu un kā to izmantot banku krīzes risināšanā. Priekšsēdētājs kundze cenšos nobeigt savu prezentāciju un runājot par šo norilgojumu finansējumu. Es vairāk iemeslu do, dēļ domāju, ka vajadzētu šim finansējumam nākt uh, eksanta, nevis ekstpost, jo ja uh, šis finansējums būs tikai pēc tam, tad uh, būs skaidrs, ka šo līdzekļu nav, un sistēmiskā krīzē ar ekspost finansējumu, tad ir skaidrs, ka nav pieejama nekāda līdzekļa, tā ir ilūzija. Un tad, kad ir ekspost finansējums, tad tas nozīmē, ka tās bankas, kas ir labi uzvedušās, finansēs tās, kuras ir uzvedušās slikti. Un tas ir tāpat, kā mēs teiktu, ka visiem labajiem uzņēmiem ir jāmaksā par sliktiem uzņēmumiem vai labajiem parlamentāriešiem jāmaksā par sliktiem uz, um, parlamentāriešiem. Tas ir kā tāda kolektīvā vaina. Uh, Es nerādīšu ne, ne uz vienu ar pirkstiem. Bet uh, es domāju nopietni, ka mums ir nepieciešams ex-ante finansējums, kas jau ir izveidots, kas ir uzticams un kam visi tic, jo pretējā gadījumā nav vērts to darīt. Mums beidzot priekšsēdētājs kundze, es arī noformulēju, kā izmantot noguldījumu garantijas schēmas atšķirīgi. Uh, nekā to piedāvā komisija. Tam vajadzētu būt uh, labprātīgam pasākumam, ka dalībvalsts varēs dot citām dalībvalstīm krīzes situācijā. Bet, nu, visā visumā es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs uh, jautājums, un esmu lepnas, ka man ir iespēja strādāt pie šī ziņojuma, un man jau ir ļoti uh, interesants diskusijas bijušas ar ēnu referentiem, un labprāt uzklausīšu viņu reakcijas arī tagad. Uh, bet arī turpmākajās ēnu referentu sanāksmēs. Un es domāju, ka mēs uh, varēsim panākt uh, vienošanos un turpināt stiprināt Eiropas Savienību. Paldies! Paldies! Līsa nav šeit, vai kāds eh, formāli varētu uzstāties viņas vārdā? Nej, det är det nog inte, utan jag ska tala ut för mig själv. Es runāšu savā vārdā. Līza nevarēja šodien ierasties. Labi. Tad eh, N referenti sākumā runās. Vil. Paldies. Es eh, runāšu vācu valodā, tā ka mums te ir arī apmeklētāji no Austrijas, kolēģi no universitātes ekspertes un top menedžeri un uzņēmēji. Es runāšu, es runāšu vācu valodā. Laipni lūgti Briselē. Ja kāds eh, šaubējās par to, ka šis dosie ir viens no svarīgākajiem šajā eh, šajā sasaukumā nu, varēja par to pārliecināties, eh, kad mums pasludināja, ka nu jau ilgi ir skaidrs, ka daudzām bankām ir milzīgas problēmas, un ļoti labi, ka komisija tagad ir sagatavojusi šo priekšlikumu. Un šeit es pievienojos iepriekšējām runātājiem. Priekšlikums ir līdzsvarots un mērķtiecīgs bet uh, eh, Gunārs pareizi saka, tekstu var vēl uzlabot, un uh, tam es arī vēlos pieskarties. Vienlaikus ar šo priekšlikumu ienāca uh, komisijas priekšlikums par banku savienību. Savienības sastāvēt no trim pilāriem. Visu pirms um, drošības pīlārs, bet nevajadzētu sākt par to runāt, runājot tikai par banku savienību. Mums vajadzētu par to runāt jau tagad. Nākamais punkts, kurā varu piekrist Gunaram, vēl sekos daži punkti, kuras viņam īsti nepiekrītu, bet um, mēs. Uh, tātad runājam par to, lai iekļautu visas bankas direktīvas aptvērumā. Te mums vajadzētu jautāt, cik tālu sniedzas subsidiaritātes princips un kā paredzētu dalību valstis, cik bieži tiktu attīstīti attiecīgi plāni. Man tiešām prieks, eh, ka Gunārs eh, te pasveitroja atsevišķus eh, finansēšanas instrumentus un noguldījumu garantijas jāskata nacionālā līmenī. Tā ir dalībvalstu kompetence vai dalībvalstis rīkosies pārobežu kontekstā, kā kredītdevēji. Tas atkarīgs no dalībvalstīm. Bet ir daži punkti, kuras īsti Gonoram nepiekrītu par bail-in. Uh, instrumentu. Komisijas priekšlikums eh, ir eh, pārveidot eh, Beilinu par pamata instrumentu visā šajā kampaņā, bet Gunārs teica, ka ja lietas kļūs nopietnas, tad var pazust šis preventīvais efekts, ja veidosim uh, bailin instrumenti, mums jāparūpējas par investoriem, jo citas bankas um, tad vairs nebūtu spēlē. Mēs vienkārši nevarētu atļauties, ka viena banka finansē otras bankas uh, riskantas um, operācijas. Šādā veidā mēs uh, palielinātu risku, nevis uh, samazinātu to, vai drīzāk uh, pārliktu uh, to uz cits bankas pleciem. Tad kurš tad varētu uzņemties mm, investīcijas vai uh, tās varētu būt apdrošināšanas kompānijas? Apdrošinātājiem ir priekšrocība, uh, ka tās var sadalīt risku uz ilgāku posmu. Un ja kaut kas uh, neiet tā kā vajag, apdrošināšanas kompānijas necietīs uzreiz bet apdrošināšanas kompānijas tomēr apsolas labi apieties ar viņām uzticētiem līdzekļiem, viņi to nevienmēr var izpildīt. Varbūt pensiju fondiem vajadzētu to uzticēt, bet tā arī nevar apieties ar mūsu pensionāriem. Ja pensiju kompānijas pēkšņi zaudē kapitālu, tad vajadzētu padomāt, kurš te varētu būt šis vislabākais investors. Tad jautājums ir par banku obligācijām, kurām vēl ir derīguma termiņš daži mēneši. Gunārs uh, runā par uh, laika posmu 6 līdz 10 mēnešiem, bet komisija gribēja termiņu vienu mēnesi. Es nezinu, viens vai seši mēneši, uh, par to vajadzētu runāt ar ekspertiem, es to nezinu. Un cik liels vispār būs bail-in? Uh, instruments. Mēs eh, runājam ar Frankfurts universitāti, viņi saka 5% no visiem aktīviem, nevis tikai no riska svērtiem aktīviem. Tātad vispār mm, viņi vēlas eh, nemaz nesvērtus aktīvus ņemt par pamatu. Tātad 5% izskan, citi saka vēl vairāk, bet eh, ņemot vērā, ka pie paškapitāla noteikumiem mēs jau esam diezgan ambiciozi, ja mēs to pierēķināsim, tad mums sanāk procentu likme, kas ir milzīga. Sanāk ļoti ambiciozi normālai finanšu sistēmai. Es uzskatu, ka glābšanas plāniem vajadzētu uh, norisināties ne tikai grupu līmenī, bet arī solo līmenī. Ne tikai tur, kur notiek konsolidācija, bet arī um, meitas uzņēmumos. Citādi, citādi home host uh, uzrauga problēma netiek atrisināta. Nākamais, uh, kur tad uh, šo iestādi varētu novietot vai tuvu kontrolei, vai pilnīgi atsevišķi, vai kontrolas ietvaros, bet organizatoriski, tiesiski atšķirīgi, tas ir atsevišķi. Šis jautājums vēl ir jāprecizē. Es piekrītu Gunaram, kad viņš saka, ka blakus Beilīna pašreizajā redakcijā jāparedz papildu iespēja valsts uh, intervencija. Es uh, zinu, ka vēstures pieredze liecina par to, ka nākamo gadu laikā, iespējams piecu gadu laikā, var gadīties, ka finanšu institūti vienkārši vēl nav pilnībā aprīkot ar visiem instrumentiem, uh, tā, lai mēs uh, veiksmīgi apkarot nākamo krīzi. Pastāv šis risks. Un šajā gadījumā tas, ko ierosina Gunārs, ir uh, prātīgi. Viņš runā no pieredzes, viņš politiski rīkojas Zviedrijā 90. gados, kad banku, bankas tur uh, sabruka mm, kopā pilnīgi, un viņš zina, par ko viņš runā. Un nākamais uh, fondi, uh, noguldījumu garantiju fondiem un citiem fondiem jādarbojas eksante. Citādi, kā mēs mobilizēsim pēkšņi līdzekļus. Un šeit um, nepieciešams rīkoties uh, saskaņā ar vienādiem noteikumiem. Un problēma, kas mums ir, Mēs veidojam atsevišķās valstis fondus, izmantojot banku nodevas, bet Zviedrijā šis nodevas, šo iekasēto naudu izmanto, lai eh, dzēsto valsts eh, parādus. Bet um, lieta tāda, ka banku nodevas arī izskatās atšķirīgi katrā valstī, un tās ir jāharmonizē. Citādi nesanāk taisnīgi spēles noteikumi finanšu iestādēm visās valstīs. Bet citādi Gunārs ļoti prātīgi par to runāja, diskusijas līdz šim bijušas um, auglīgas ar ēnu referentiem un ceru, ka izdosies uh, vienoties par risinājumu. Paldies, un Filips lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji Gunār, uh, tu man uh, Saniknoja, tu teici, ka um, ir plaša um, vienošanās, mums nevajadzētu socializēt zaudējumus, un uh, jūs nepieminējāt zaļos. Tas bija starp rindiņām, saka Hokmar kungs. E, starp citu, viņš nepieminēja arī īriju, saka vēl viens kolēģis. Jā, nopietnāk runājot. Es uh, runāšu par. Uh, jūsu ziņojumu, jo mēs jau komentējām kom komisijas priekšlikumu. Vispirms par Bēlinu. Es piekrītu uh, tam, ka ir nepieciešams panākt to, lai šis instruments darbotos, bet es nevaru piekrist tad, ja jūs vēlaties to svītrot. Šī te uh, mini uh, uzklausīšana ir bijusi viena no auglīgākajām, kāda mums ir bijusi komitejā. Šis noteikti bija pareizais risinājums. Mums Mums ir nepieciešams eh, eh, tāds, eh, mums, mums ir nepieciešams izvairīties no domino efekta, mums ir nepieciešams tāds aizdevums, kas ir, ko ir iespējams koriģēt ar šo bēli in instrumentu. Mums ir jādomā par to, kas varētu uzturēt šādu veidu instrumentu šāds te bail-in spējīgs eh, aizdevums, to mēs nevaram nodrošināt primārā līmenī. Mēs nevaram eh, piekrist šādam risinājumam. Ja banka nevar uzturēt eh, šādu parādu, tad šāds parāds ir jāiz, jāizliec kopumā. Tālāk par valsts intervences instrumentiem. Es piekrītu, eh, ka šis ir galīgais punkts, un mums kaut kas par to ir jāsaka. Es vēlos teikt eh, dažas lietas. Vispirms, man tas ir tāpat kā masu iznīcināšanas lī, eh, iz, ieroči. Tas ir kā kodoli ierocis, kas ir jūsu rokās. Labāk to neizmantot, bet ir jābūt skaidram ienaidnieku prātā tam, kad jūs grasaties to izmantot. Proti, tas nav automātisks instruments. To var iz... To nevar izmantot eh, banku vadītāji. Bet ir jāparedz tas, ka eh, tas ir uh, Um, kodolierocis, jo tas izslaucīs visus šos akcionārus un daļu turētājus. tas ir jāpasaka pavisam skaidri un tam ir jābūt paredzamam. Bet priekšnoteikumi tam, kuros apstākļos uh, valsts iejauksies, tas nevajadz, to nevajadzētu pārlieku skaidrot iepriekš. Tālāk uh, šiem te uh, Proti, jūs sakat, ka ja atvesļošanas plāns nav piemērots bankai, tad banka jāpiemēro atvesļošanas plānam. Tas nozīmē, ka uzraugam ir jābūt spējīgam um, izveidot tādu banku, ku, jeb reformēt banku tā, lai to varētu izglābt. Es nevaru um, piekrist tam. E, es arī redzēju, ka jūs nedaudz ierobežojat eh, stresa testu aptvērumu. Mēs vēlētos, lai būtu plaša, uh, um, lai, šīs, lai šie stresa testu tiktu izmantot plaši. Uh, protams, ka ir paredzēta valsts intervencija un tā tālāk un tā joprojām, bet ir jābūt jāpadara eh, bankas mazāk eh, pakļautas eh, sistēmiskajām krīzēm. Mēs varam paredzēt šo te savstarpējās savienošanas līmeni un tālāk, kas attiec uz uzrauga lomu. Es domāju, ka te mums ir jāpanāk efektivitāte. Es domāju, ka mums ir nepieciešams kas tāds, kas reāli darbojas. Un otrakārt, kad mums ir um, jāiejaucas, lai izglābtu šo iestādi, tad ir nepieciešams uh, izpild uh, vars uh, lēmums. Kas attiecas uz uh, glābšanas plāniem uh, grupas līmenī, uh, un, subsi, uh, un uh, filiāļu uh, līmenī mums ir jāizslēdz garantija, noguldījuma garantijas schēmas. Mēs jau teicām, ka ir nepieciešams priekšfinansējums. Un tālāk es vēlētos pievērsties jautājumam par banku savienību. Vienot uzraudzības mehānismu izveidošanu visām Eiropas bankām bez vienotas eh, eh, noguldījuma garantijas schēmas un eh, san sanācijas režīma. Tas, ko mēs darījām kapitāla prasību direktīvā, es nesaprotu, kāpēc mums šobrīd būtu jāgaida uh, jauns dokuments. Mums jau ir dokuments, mums ir iespēja uh, visu padari, paveikt pareizi. Un es domāju, ka mums būtu jāizmanto šī iespēja, lai uzsvērtu to, ka ir nepieciešama ne tikai uh, sanācija un uh, noregulējuma režīma uh, sistēma, bet mums ir nepieciešama noteikumi ik vienam, kas vēlas integrētu fondu integrētu sankciju noregulējumu režīmu. Tas mums ir nepieciešams, jo pretējā gadījumā tas nedarbosies. Un noslēgumā varbūt tāda nedaudz filozofiskāka nots. Jūs teicāt, Gunār, ka mēs, um, politiķi, bieži vien esam tendēti domāt, ka mēs esam pārliecināti par to, ko mēs zinām, bet jūs teicāt, ka mēs šeit nesam īpaši pārliecināti. Un mums nevajadzētu rīkoties tā, it kā mēs zinātu, kāda tad ir precīzā zinātne, kā, kā mums būtu jārīkojas. Protams, ka politisko lēmumu pieņemšana un uh, nav uh, precīzi zinātne. Tas pats sakāms arī par biznesa aprindām. Un lemjot, ko mēs liksim šajā likumdošanas dokumentā, protams, ka mēs pieļausim kļūdas, bet mums ir uh, jāsaprot arī pavisam skaidri, ka mēs nemainam, ka, ka ja mēs nemainam pašreizējo uzbūvi, tad tam arī būs sakas. Tātad mums ir jāpraugās, uh, uh, kas notiks, ja mēs neko nedaram. Tā nav opcija. Jā, mēs mainām uh, parametru sistēmā, mēs mainām šīs sistēmas uzbūvu un mēs iespējams pieļaujam kļūdas. Mums ir jāatzīst, ka mēs, mēs nezinām precīzi, kā šī sistēma darbosies vai kā ekonomika darbosies, bet tā nevar būt atruna, lai nerīkotos vispār. Jo, um, ja mēs nerīkojamies vispār, tad Eh, būs regulējuma trūkums un būs tāda situācija, pie kādas mēs uh, esam nokļuvuši šobrīd. Un ir pilnīgi iespējams, ka pēc divām, diviem gadiem būs eh, jauna sistēmiskā krīze, un es domāju, ka mums ar savu darbu jācenšas novērst to. Paldies! Paldies! Tagad Vikija lūdzu. Thank you very much. Paldies! Un paldies uh, referentam un referentam par darbu. Domāju, Principā mēs visi vēlamies uh, uh, izrauties no, no šī albotā loka, no, no, no šī parādu un kreditēšanas uh, loka. Jūs runājat par harmonizētiem noteikumiem, bet mm, kā tādus panākt, kā mums vienoties, es nezinu arī vai būtu profesionāli sagaidīt no deputātiem, ka viņi vienas nakts ietvaros izlasīs 160 lapas jaunas informācijas un pēc tam ātri vienosies. Runa vienkārši par darba kvalitāti un um, laiku, kas nepieciešams, lai iestrādātos. Tad runājot par šo īpašo uh, pārvaldītāju un uh, attiecīgu instrumentu. Jā, šeit es jums piekrītu. Tās jāskata sanācijas fāzē, nevis uh, at, atkopšanas uh, fāzē, bet tas ir jāpaplašina uz visām bankām. Man, man rūp, ka jūs teicāt, ka dalībvalstīm būs iespēja teikt, ka mazākām bankām nebūs jāgatavo sanācijas plāni, bet uh, tieši ar mazām bankām iesākās uh, krīze. Iespējams, uh, mazākām bankām var paredzēt vieglākus noteikumus, bet uh, iespēja dalībvalstīm vispār atteikties uh, no, uh, no plānu sagatavošanas, tas iet pārāk tālu. Es piekrītu arī tam, lai vadošai uzņēmošai iestādī būtu iespēja, būtu vairāk pilnvaru. Par bail-in un par to, cik liels būs šis instruments, tas ir ļoti sarežģīti. Es domāju, runājot trilogā par um, kapitāla prasību direktīvu, šķiet, ka mēs vienojāmies nepiešķirt uh, bankām papildu kapitālu, bet tad mēs uh, sapratām, ka mēs te runājam par ciklisku ietekmi. Mēs runājam par vairāk kapitāla, lielāku beilinu apjomu, tad ir nepieciešams ilgāks laiks, lai to ieviestu, bet man patīk, ka jūs runājat par atsevišķu kategoriju tādam kapitālam, kas ir bailins spējīgs, kas piedara institūtiem, kas nav bankas. Tātad, ja banka cieš neveiksmi un ja to glābi, mm, tad eh, šis eh, glābšanas kapitāls neinficēs eh, citas bankas. Tad jūs pareiz teicāt, kurš tad būs šīs investors - pensiju fondi, apdrošināšanas fondi un ko tas nozīmē attiecīgām iestādēm. Pat eh, ja tās nebūs bankas, tie būs citi cilvēki, kam būs šis kapitāls un eh, tam būs politiskās un ekonomiskās sekas. Ja es būtu lielas apdrošināšanas kompānijas eh, pārstāvis, es ļoti priecātos par to, ka būtu tāda parāda daļa, ko es, tikai es varētu iegādāties. Jūs runājat par 5% no kopīgiem banku aktīviem. Es nezinu, vai šādu ideju atbalstītu. Tātad Beilins spējīgs kapitāls eh, zināmā apjomā, kas piederētu atsevišķām personām. Turklāt jāpaturprātā, kas ir eh, bailīn spējīgs kapitāls, un šis aptvērums, eh, šim aptvērumam jābūt pēc iespējas plašam. Nav pieņemami, ka jūs būsiet situācijā, kad sabiedrībai ir eh, jāpakļauj kapitāls riskam, kā tas notika Skotijas bankā, bet uh, subordinētais uh, kapitāls netiek nodrošināts. Mm, te mums tā tad jārunā pār pēc iespējas plašāku instrumentu aptvērumu beilin spējīgam kapitālam. Un tas nav vienkārši. Dažreiz tiešām valstī būtu jāiejaucas. Bet uh, kā, kā pēdējais glābiņš lai pārdzētu vairāk laika un uh, skaidrās naudas. Tam nevajadzētu būt ilgtspējīgam pasākumam. Ja nu banķieriem neizdodas uh, bankas labi pārvaldīt, tad politiķiem tas izdosies vēl sliktāk. Par degais jautājumu. Es saprotu, uh, noguldījumu garantiju schēmas, ja tās tiek finansētas ex-ante režīmā, tas var palīdzēt um, īpaši mazām bankām. Bet, ja harmonizēsim noguldījumu garantiju schēmas, mēs um, varam dažas valstis uh, vājināt. Un šim instrumentam vispār, vispār nebūs nozīmes tādās valstīs, kur noguldījumu garantiju schēmas netika iepriekšēji finansētas. Un Zviedrijā vispār, teikt, vispār var teikt šajā situācijā, ka neto parāds nav īstais eh, parāds. Un tad no eh, sanāk, um, eh, sanāk, ka tas kļūst par šķērsli mūsu mērķiem. Piemēram, jūs esat eh, Austrālijas, Ķīnas, ASV banka, tad jūsu pašmāju noguldītāji tiks glābti pirms eh, starptautiskiem partneriem. Tas nav taisnīgi šobrīd. Un te jāskatās, eh, izskatot eh, noguldījumu schēmu jautājumu, bankrotēšanas gadējumus un tā tālāk. Kādas kompetences būs banku. Banku iestādēm un banku savienībai, par ko runājam. Tas viss pagadam paliek ļoti politiskā līmenī, diskusijas turpinās, nes ceru uz labu iznākumu. Labi. Nikolās Šuntis nav klāt. bet man runātājs sāraksts. Tātad es vēlos runāt Pīters, Ole Šmits. Kāds cits vēlas pievienoties? Es zinu, komisija vēlas, jāpaliks laiks, bet uh, deputātiem ir prioritāte šeit. Ole, esat gatavs? Lūdzu. Varsågod. <laughs> kommer ta lite allmänna synpunkter på det som, som Gunnar har gjort. Eh, es vēlētos nākt klajā ar dažiem vispārējiem komentāriem. Es nerunāšu īpaši detalizēti. Es domāju, ka Gunārs savā eh, ziņojuma projektā ir izstrādājis vairākus, izstrādājis vairākus pozitīvus punktus. Vispirms jau, protams, mums ir nepieciešams izējas punkts, mums ir jā, jāskaidro, kurā brīdī eh, tiek uzsākt intervents. Tas, protams, ir ļoti svarīgi. Bet, protams, ir jāskatās uz eh, Gunāra piedāvāto nostāju kopumā. Saikne eh, starp banku sektoru un uh, valsti noteikti nostiprināsies, un šī, šī saikne zināmā mērā ir novedusi arī pie krīzes. Un jāsaka, ka bankas vienotru ierāva šādā negatīvā spirālē un tika izveidot tādu kā destruktīvu dinamiku. Un mums noteikti ir jācenšas atrisināt šo problēmu. Gunārs ir izvēlējies nostiprināt šo saikni, bet es domāju, ka tas varbūt nav labākais risinājums. Viņa arguments ir tāds, ka Ehm, mēs varētu izmantot instrumentus, kas mūsuprāt iet pārāk tālu, kā piemēram šis te bail-in, kas ir diezgan pamatīgs instruments. Katrai dalībvalstī ir jātiek galā pašai. Nu, es nezinu, es domāju, ka uh, valstī ir jāspēlē noteikti definēta loma. Uh, Un kopumā arī būtu jāparāgās uz uh, šo lomu. Man šķiet, ka būtu jāparāgās arī uz to, kas uh, notiek citur. Pāraudzīsimies uz to, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs. Protams, ka tie priekšnoteikumi ir atšķirīgi, ja mēs salīdzinām ar Eiropas Savienību. Bet amerikāņi ir pierādījuši, ka viņi var daudz ātrāk pieņemt lēmumus, lai pārvaldītu un tiktu galā ar situāciju. Nav viss eh, jāuzliek tikai un vienīgi uz nodokļu maksātāju pleciem. ASV reaģēja ikreiz, kad eh, bija kāda banka, kas saskārās ar eh, problēmām un ļoti daudzas bankas ASV tika likvidētas bez jebkādas uh, valsts iejaukšanās. Ir jāpraugās uz to, kā mēs varētu risināt šādas situācijas Eiropas Savienībā. Protams, ka mums nevajadzētu īpaši iestikt uh, pārlieku sīkās detaļās. Mums ir nepieciešams visaptverošs pārskats. Un es priecājos. Uh, Gunār, par to, ka tu pietuvojies nedaudz sociālismam, ļoti labi, ka tu tagad sāc uh, vicināt sarkano karūdziņu. Paldies! Liels paldies! Es uh, ierakstīju arī pats sevi uh, runātāju sarakstā un izteikšos tagad. Es domāju, ka ir ļoti daudz uh, interesantu priekšlikumu uh, tajā, ko tu esi sagatavojis, Gunār, un daudz no tā iet pareizajā virzienā, un es noteikti piekrītu arī lielai daļai tā, ko teica uh, Vops un Vikija par šo te bail-in parādu. Es e, piekrītu tiem, kas pauda savas e, bažas. E, nevar būt tā, ka apdrošināšanas kompānijas ir banku apdrošinātāji. Es vēlētos teikt, ka mums ir solvencija divi un ir grūti e, saprast, kurā, kur e, apdrošinātāji var uzņemties risku ilgākā termiņā, kā jau e, valsts teica, jo mēs šobrīd veicam izmaiņas arī šajā likumdošanā. Tāpēc mums ir jācenšas risināt šo jautājumu citādi. Es piekrītu jums tajā, kas ir 31. grozījumā Es domāju, ka būs eh, diezgan liels izaicinājums panākt to, ka šis grozījums tiek atbalstīts. Es neesmu mm, pārliecināta, mm, ka pareiz ir risinājums, kur piedāvāja kolēģi par, par Bēlīnu. Mums bija šī tie uzglaus, uzklausīšana, un eh, ja Bēlīna tiks izplatīts visā Eiropā tas varbūt būs drošāk, bet ja mums ir, kā jūs teicāt, banku krīze, tad mums vajadzētu mehānismu, kas eh, ļauj mums nobloķēt šo krīzi, lai tā neizpaužas arī apdrošināšanas sektorā. Nu, man šis jautājums tomēr satrauc. Es tāpat arī ieklausījos jūs teiktajā par to, ka uh, nākamā krīze noteikti nebūs tāda, kā tā, ko mēs piedzīvojām, tāpēc uh, attiecīgi procedūra ir jāparad citāda. Es domāju, ka tas neizslēdz uh, to, ka mēs varam izveidot tādu procedūru, uh, kas mūsuprāt varētu būt piemērots dažiem pro, eh, procesiem, kurus mēs varam paredzēt, ehm, tik tālu, cik tas ir eh, fleksibls mehānisms, kas mums ļauj reaģēt arī uz neparedzētiem notikumiem. Es tāpēc ehm, nesaprotu, kāpēc šis. Um, ko būtu iespējams darīt banku iestādēji. Tālāk, kas attiec uz īpašumu, um, paraugoties uz akcionāriem un kapitālu, tad uh, mums nav nepieciešams, uh, uh, nav nepieciešama likviditātes svīra. Es ceru, ka nākotnē mēs būsim labākā situācijā jo vakardien Startautisko grāmatvedības standārtu padomas eh, priekšsēdētājs arī runāja eh, par šo jautājumu. Ja nav kapitāla, tad mēs saskaramies ar likviditātes krīzi, un es domāju, ka šis jautājums ir jāpārdomā pamatīgāk. Es neesmu pārliecināta, ka mums ir jāsvītro šīs likviditātes virs, bet es, eh, protams, piekrītu jums eh, par eh, šīm te neskaidrībām attiecībā uz īpašumu jautājumiem. Ja mēs paraugamies eh, tīri vēsturiski, daudz saka, ka tā bija likviditātes krīze, bet es domāju, ka tā nebija tikai un vienīgi likviditātes krīze, jo arī kapitāla trūkums izraisa šādu situāciju. Uh, Nākamais runātājs rakstā ir uh, Pīters uh, Simons. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze un paldies Gunaram Hokmarkam par šo ļoti interesanto ziņojumu. Es runāšu tikai savā vārdā. Es ar Elīzu Ferēru um, nepārunāju to, bet uh, es vienkārši gribēju dalīties savos iespaidos. Es uzskatu, ka tas ir apsveicami, ka ziņojumā uh, netiek eh, sajaukti fondi. Tātad eh, eh, tiek nodalīta noguldījuma aizsardzības sistēma un šis noregulējuma režīms. Bet ja mēs padomājam par to, ka mūsu mērķis taču ir pārtraukt šo te aburto loku starp valstīm un bankām, starp valsts finansēm un um, nestabilu banku finansēšanu, tātad, tad tomēr es saprotu, ka šie eh, trīs gunāri jaunieviestie pasākumu garantijas kapitāla iepludināšana un piedalīšanās uh, to tad es skatu nedaudz kritiski, un es domāju, ka mums drīzāk vajadzētu galveno uzmanību vērst uz to, lai noguldījumu garantijas sistēmas, tāpat kā noregulējuma režīms būtu pēc iespējas labāk aprīkots, tātad finansēts, lai uh, jebkāda cita valsts iejaukšanās būtu pēc iespējas mazāka. Necietiešanība valstī ieraukties būtu pēc iespējas mazāka. Un tad es gribētu vēl norādīt arī uz to uh, atkārtoti, uh, ka tas, kas šeit ir mūsu priekšā, ko komisija eh, piedāvā eh, kā apjomu eh, noguldījumu garantijas schēmām un noregulējumu režīmam, neizskatās pietiekam liels apjoms - 1,5% noguldījumu garantijas sistēmām, to paredz parlaments - 1,5% no sektajiem ieguldījumiem. Un arī tavs ziņojums, Gunār, paredz, ka uh, mēs. Uh, E, iesaistītos noguldījumus šeit e, no, līdz noteiktiem līmenim varētu iesaistīt. Ja mēs pieņemam, ka tā būs, tad mēs patiesībā nonākam pie uh, daudz lielākas summas, kas būs nepieciešama noregulējuma režīmam. 271 miljārds uh, ieguldījumi ir Deutsche Bank, un ja mēs paskatāmies tad, ka uh, 1,0%, tātad 1% no nosaktajiem ieguldījumiem uh, Uh, visā Eiropā ir 78 miljārdi eiro, tad tas ir skaidrs, ka pat visi Eiropas ieguldījumu nodrošinājumu fondi Eiropā nekad nevarētu glābt šādu vienu lielu banku. Un uh, pat Teksijai, kas ir ne, vidēji liela banka, tie ir 69 miljārdi uh, eiro, un pat visas uh, noguldījumu nodrošinājumu schēmas Eiropā nevarētu glābt šo vienu banku. Tātad, ja Eh, šīs noguldījuma garantijas sistēmas finansējums, eh, kas vēl parlamenta priekšlikumā nav pietiekami finansēts, ja to sajaukt ar eh, noregulējumu režīmu, ja fondu, tu, no tā es gribētu izjauk, izvairīties un tā vietā vajadzētu noregulējumu fondu, kas būtu pats par sevi jau arī labi finansēts. To vajadzētu mēģināt darīt. Paldies, Ole! Thank you, Madam Chair. I, I think I'll... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šoreiz izteikšos savā dzimtajā valodā, jo referents ir zviedrs, un es domāju, ka mēs varētu runāt vienā valodā. Tāpēc lūdzu uzlieciet austiņas. Es vēlētos pateikties Gunaram par sagatavotu ziņojumu projektu. Tas ir ļoti interesants. Tu esi iekļāvis lielākā daļa svarīgāko elementu un tāpat arī dažas problemātiskās zonas un pelēkās zonas, kur noteikti mums ir uh, jāskaidro vairāk. Un uz to arī norādīja mans kolēģis. Mēs te eh, esam trīs Zviedri un nevajadzētu būt tā, ka šīs pārvēršas par eh, Zviedrijas eh, iekšā politiskajām debatēm. Pols Lundgrēns arī bija, Bol Lingrēns bija pirms dažām nedēļām šeit. Viņš savulaik bija atbildīgā amatā 90. gados, un es kopā ar Gunaru darbojos uh, Riksdāgā. Uh, Būl Lundgrēns bija e, tas, kurš nāca klajā ar interesantu priekšlikumu, un Gunārs savulaik atrisināja diezgan delikātu situāciju. Runa bija par Valenberga banku, kas savulaik bija nonākusi grūtībās un uh, draudēja izcelties pat uh, krīzes ministrija līmenī. Un Lindgrēns teica, viņš pat vairāk kārt atkārtoja to, ka nekad nevajag teikt, ka uh, nav nepieciešama uh, valsts intervence. Un to teica arī Gunārs. un par to ironizē arī mans viedru kolēģis. Mums ir jābūt atvērti noskaņotiem. Un tālāk es vēlētos runāt par 40. grozījumu un par sistēmisko risku. Jāsaka, ka te ir pelēkā zona, par to runāja jau vairāki kolēģi. Kā interpretēt to Ko tad īsti nozīmē sistēmiskā krīze? Es domāju, ka tā ir patiesa grūtība, ar ko mēs saskaramies. Mums ir jāparaugās e, tīri no faktu viedokļa, varbūt jāuzsāk politisks debats par šo jautājumu. Un, un ir vēl viens jautājums. Kad mēs varam uzskatīt, uh, ka eh, šīs problēmas izvēršas. Eh, proti, kad mēs varam uzskatīt, ka uh, vienas bankas problēmas tālāk izvērš uz, pār, uz visu pārējo sektoru, uh, mēs varam paraudzīties uz to, kāda bija situācija ASV un varbūt, ka situācija uh, Eiropā atšķirs. Tomēr šis jautājums būtu, uh, jā, par to vēl būtu jādiskutē. Uh, Tālāk par šo finansējumu ex ante. Vai um, šādu finansējumu fondu ir nepieciešama? Mums ir nacionālā sistēma, un nacionālās sistēmas noteikti turpinās darboties un nevajadzētu apdraudēt uh, valsts līdzekļus. Jā, protams, tas viss ir labi, bet uh, tādos gadījumos, kad uh, mēs tik tiešām saskaramies ar milzu krīzi, ar vētru jūrā, vai mums nevajadzētu tomēr eh, Eiropas līmeņa solidaritāti. To mēs centāmies panākt ar investoru kompensācijas fondu. Tātad, jā, mums ir zinām mērķi eh, katrai dalībvalstī, bet vajadzētu būt tā, ka pēc eh, pieciem gadiem, piemēram, būtu nepieciešami šie līdzekļi, varbūt tie nebūtu uh, 10%, varbūt tie būtu 5%. Tātad uh, mums tomēr varbūt būtu nepieciešams šāds solidaritātes fonds, jo uh, Zviedru uh, mediju pārstāvji uh, nesen tikās ar Soros uh, fondu, kas, uh, Soros uh, fondu pārstāvjiem, kas teica, ka Eiropai būs jāiet ar vien lielāks eh, solidaritātes virzienā. Mēs nevaram katrs eh, savā stūrītī darboties dalībvalstīs un teikt, nē, mūsu nauda ir mūsu nauda, un mēs eh, negribam palīdzēt nevienam citam, un tie, kas ir grēkojuši, lai tagad tiek galā paši saviem līdzekļiem, bet varbūt, ka grēko, grēcinieki nesaprot, ka viņi ir grēkojuši, varbūt viņiem tomēr būtu jāprāt gaisma zināmā mērā. Tātad Varbūt mēs tomēr tīri savdar varētu palīdzēt eh, viens otram vētras apstākļos. Tas ir diezgan nopietns jautājums, ko es tev uzdod, Gunār. Vai mēs varētu iestrādāt šādu mehānismu eh, šajā priekšlikumā? Paldies! Paldies! Eh, mums vēl ir laiks, lai uzklausītu komisijas pārstāvis. Gunār, ja jūs vēlaties, mēs varētu uzklausīt komisijas pārstāvis. Labrīt, uh, un paldies priekšsēdētāji par to, ka ļāvāt man izteikties. Uh, vispirms, uh, tāpat kā vispārējie šeit klātsošies, vēlētos pateikties Gunāram par paveikto darbu. Mums jau bija īsa viedokļu apmaiņa. Es domāju, ka mums noteikti būs nepieciešams vēl arī citas viedokļu apmaiņas. Jūs zināt, kāda ir mūsu Um, darbas uh, stratēģiju. Es piekrītu Klints kungam, kas teica, ka šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Uh, jūs eh, saprotat, cik šis jautājums ir svarīgs tad, kad kaut kas noiet greizi, un to jūs saprotat krīzes apstākļos. Es domāju, ka krīzes apstākļos ir tas brīdis, kad mums ir jāsaprot, ka ir nepieciešams šāds mehānisms. Tātad mēs esam apņēmības pilni. Divas lietas, ko es vēlētos pieminēt, viena ir pavisam pozitīva, proti tas, ka referents un arī visi klātesošie uh, uzsver eh, šo te ex ante finansējumu, mēs noteikti piekritīsim šādai analīzei. Un otra lieta, eh, vairāk no jums atsaucās uz to, ka komisija varbūt ir eh, novilcinājusies pāris mēnešus sagatavojot šo dokumentu un ka mēs mēs tomēr strādājām pātrināt, lai sagatavotu šo dokumentu un lai tas būtu uh, uz galda. Mēs vēlētos runāt par dažām jomām, kurām būtu jāpievērš uzmanība, un, eh, kas jau parādās arī ziņojumā, un es uh, paskaidrošu, kāpēc mūsuprāt šie jautājumi ir svarīgi. Viena joma, kas ir ļoti svarīga, ir attiecība, eh, prasības attiecībā uz sanācijas un noregulējumu režīmiem. Uh, Mēs uzskatām, ka eh, prasības attiecībā uz eh, sanāciju noregulējumu režīmu nevajadzētu eh, samazināt. Mēs uzskatām, ka ir jāatstāj šādas preventīvas intervences iespējas. Tad, kad mēs iepazīstinājām ar savu priekšlikumu, mēs teicām, ka šīm priekšlikumam ir trīs daļas sanācijas un noregulējuma režīms, ātrā iejaukšanās un tad attiecīgi uh, sanācijas instrumenti, kas ir arī šis bailint. Uh, eh, pirmās uh, divas daļas ir ļoti svarīgas, tām ir jāpaliek, kas attiec uz šo te īpašo pārvaldnieku. Mēs nevaram to izmantot jebkurā brīdī mēs nevaram to izmantot, kad mēs vēlamies, bet ir dalībvalsts, kas jau šobrīd izmanto šādu mehānismu un ir apmierināts ar eh, šo eh, mehānismu, un es domāju, ka tas mums noteikti būtu jāņem vērā. Otrā un eh, trešā joma, tad, kad mēs pievēršamies šiem instrumentiem, jo īpaši bail-in, ja, ja Eh, Hokmārk kungs pavisam skaidri teica, eh, ka eh, tā ir lieliski ideja. Mums ir jāsaprot, mums ir jānodrošina tas, lai tas tik tiešām darbotos. Mums noteikti būs diskusijas vēl par aptvērumu, par plašāku aptvērumu un šaurāku aptvērumu, bet plašāks aptvērums nodrošina to, ka mēs varam to izmantot tik tiešām, kad mums tas ir nepieciešams bet eh, šaurāk aptvērum eh, gadījumā Berlīna ir lielāks iespējas. Otrakārt šis instrumentu kopums. Eh, Hokmark kungs skaidrs izklāstīja to, ko šis ziņojums dara šajā jā, ziņā. Mēs piekrītam tam, tad, ja tas tiek pietiekami labi ierobežots. Mēs atbalstam šo priekšlikumu, jo tas dod, zinām, juridisko noteiktību. Uh, Eh, kāds šeit teica, eh, ja mums tas ir jāizmanto, tad labāk mums ir noteikumi eh, par to, kā to var izmantot. Es pilnībā piekrītu tam, jo tas ir uh, solis uz priekšu juridiskās noteiktības jomā, bet nu, vienlaiks mums ir nepieciešams garantijas. Garantijas, ka šie instrumenti tiek izmanto tikai ekstrēmos gadījumos un uh, tikai tad, kad visi pārējie instrumenti ir izsmelti. Un otrkārt, izmantojot šos instrumentus, jūs e, nepalielināt e, um, valsts parādu. Tad, kad mēs sākām strādāt pie šī priekšlikuma, e, tad mēs vēlējāmies nošķirt e, valstis no bankām. Uh, un mēs tagad nevēlētos atgriezties e, pie iepriekšējā izējas e, punkta. Es domāju, ka mūsuprāt tas ir ļoti skaidrs. Ja es vēlētos, ja, ja es e, varētu nedaudz runāt par ziņojumu kā tādu, tad apsvērumu daļā ir centieni to visu skaidrot, un mēs domājam, ka pantos uh, to uh, varētu attiecīgi piemērot, lai viss būtu saskaņā ar apsvērumiem. Viens punkts, par kur runāja Lambēra kungs, uh, par status quo. Mēs esam uh, situācijā, no kuras mēs noteikti vēlamies izkļūt, jo tā situācija, kādēļ mēs atrodamies šobrīd, ir situācija ar ļoti nelielu ierobežu regulējumu, nu, nelielu valsts iejaukšanos, un mēs vēlamies attālināties no šī status quo. Un visbeidzot, G20 uh, šajā nedēļas nogalē nevajadzētu aizmirst, ka visi ātrās intervences instrumenti nāk no G20 ieteikumiem, tie ir ļoti svarīgi citās jomās, uh, kurās mēs strādājam kopā, lai nodrošinātu to, ka tas, ko mēs te sagatavojam, tik tiešām ievērot to, par ko ir panākt vienošanās eh, G20 līmenī. Noslēgumā es vēlētos pateikties referentiem un visiem ēnu referentiem un eh, sagaidu eh, labu sadarbību arī turpmāk. Paldies! Liels paldies, Gunār, lūdzu! Liels paldies! Un paldies par visām labajām pārdomām, ko pauda visa grupa pārstāvi. Filips jau ir aizgājis. Uh, bet es gribēju viņam apliecināt, ka es gribētu, lai visi zaļie, zilie un sarkanie un visas citas eh, krāsas, kas mums ir arī zaļo salu, lai visi mūs atbalstītu šajā ceļā, jo šis ir svarīgs jautājums. Un šeit ir tiešām tādi kopsaucēji, kas ir izšķirīgi svarīgi. Pirmkārt, gribētu tiešām ļoti piekrist tam, ko tikko teica komisijas pārstāvis - juridiskā noteiktība. Tas ir pats svarīgākais. Divējādā veidā. Jo juridiskā noteiktība uh, dod jums pamat rīkoties, tad, kad ir nepieciešams rīkoties. Un neviens nevar apšaubīt to, ko jūs darāt, bet juridiskā noteiktība nozīmē arī, ka jums ir elastība rīkoties, bet tā ir svarīga arī tāpēc, ka krīzes būs savādākas. Un gribētu izmantot Ludvigsona kunga teikto, kas atsaucās uz Zviedrijas debatēm, un man ir prieks, ka viņš ir apmierināts ar uh, mani, proti, ka es esmu atvērts valsts uh, intervencē bankās, bet viņš būs vēl priecīgāks, ka uh, varbūt es arī atbalstu uh, um, ASV banku sistēmu, un uh, Zviedrijas sociāldemokrāti parasti neatbalsta šādus viedokļus. Bet, nu, nopietni runājot, Lehman Brothers nebija tās labākās dienas. Un, ja Lehman Brothers būtu darbojusies eh, šādā likumdošanas ietvarā, kā tagad ir eh, piedāvāts. Ne tikai ar Berlīna instrumentu, bet arī ir iespējām valstī iejaukties. Tad es domāju, ka globālā ekonomika eh, būtu aiztaupījusi milzīgus līdzekļus, būtu iespēja izvairīties no krīzes kā tādas. Varbūt nebūtu bijusi iespēja izvairīties no krīzes kā tādas, bet ja mēs paraugāmies uz uh, Amerikas sistēmu, tad vajadzētu pārņemt tās labākās lietas, bet neaizmirstīsim, ka um, krīzes, uh, krīze tieši izraisījās Lehman Brothers uh, notikumu dēļ. Sistēmiskās problēmas bija katastrofāls. Un es gribētu arī ļoti skaidri pateikt, ka es nevēlos uh, atvērt kaut ko, kas nav izveidots. Bet es gribu tikai pateikt, ka dziļā krīzē būtu iluzori domāt, ka nebūs prasības valstī iejaukties. Un Ole Šmits pieminēja Zviedrijas piemēru. Manuprāt, tas, kā tas tika atrisināts, eh, bija diezgan labs piemērs, un es precīzi atceros, kā tad tas bija. Ja mums vajadzētu pieturēties pie vecajiem noteikumiem un ļaut uh, bankām bankotēt, bet toreiz tajā brīdī bija ļoti skaidrs, ka tas būtu maksājis daudz vairāk Zviedrijas ekonomikai nekā jebkurš vispār varēja paredzēt. Un tas ir arī tas lēmums, kas ir uh, jāizvērtē, tad, kad ir dziļa sistēmas krīze, un mēs nevaram no tā izvairīties šajā diskusijā. Un uh, man uh, ideja ir tieši tas, ko komisija minēja, ka ja mums ir nepieciešams rīkoties, tad ir daudz labāk, ja ir noteikumi un kritēriji, regulējums, uh, Un Ola Šmits jautāja, kāda tad ir kritērija. Mums ir ļoti precīza definīcija par to, kas tad ir sistēmisks risks, sistēmiska krīze. Un uh, šeit ieguldījumu deva daudz augstu uh, sraudz zinātnieki, bet, protams, to varbūt var vēl uzlabot. Nu, paskatīsimies, uh, kā to var uzlabot, jo to nevajag uh, uztvert kā tādu vieglu, vienkārši iespēju, ko izmantot, proti valsts iejaukšanos. Tam ir jābūt variantam, kas ir pieļaujams, kas ir kā instruments, bet arī kam ir ļoti strikti kriteriji, lai nepadarītu šo iespēju pārāk viegli izmantojumu. Un tas ir tas galvenais. Un nu, gribēju padomāt vēl par šo Bēlīnu instrumentu. Uh, Eh, Filips minēja kodolieroču um, atbaidošo ietekmi. Dažādas metafors šeit tiek lietotas, bet uh, ir ļoti svarīgi arī tas, ka tad, kad ir dziļa sistēmiska krīze, eh, lai jums nebūtu tikai viena alternatīva, kā risināt krīzi. Jo tad, ja tas ir Bēlina instruments un nav citu alternatīvu, pat ja jūs redzat, ka uh, ir riski un varētu būt milzīgas izmaksas, tad jūs iekļūstat problēmās. Es domāju, ka Bēlīn ir ļoti svarīgs instruments, un es domāju, ka tas arī ir tas uh, instruments, kas ļoti būtiski mainīs banku sistēmu kā tādu, bet tam ir jātiek veidodam ļoti ticamā, uzticamā veidā, lai zinātu, ka tas tiks izmantots arī skarbos apstākļos, un tāpēc es ceru, ka mēs turpināsim šīs diskusijas un um, ēnu referentu vidū mēs jau um, par to diskutējam, bet vajadzētu to turpināt, jo tas ir labs instruments, bet tas ir jāuzlabo, lai tas būtu ticams un lai varētu tikt izmantots. Tika pieminēts daudz detaļas, uh, tās visas neapspriedīšu, bet runājot par likviditātes uh, izraisītājiem jeb svirām, uh, svarīgākais ir, lai būtu juridiskā noteiktība arī šajā jomā un lai šeit būtu konsekvence. Bet jāizvairās no tādiem patvaļīgiem lēmumiem par uh, likviditāti, bet uh, šeit ir jārunā par tādiem ticamiem kritērijiem. Filips, manuprāt, teica to, ka um, atjaunotnes plānus varētu mainīt eh, regulātori. Šeit, manuprāt, tas arī ir svarīgi, ir eh, jānošķir skaidri, kad ir akcionāru atbildība un kad tā ir uh, publisku iestāžu atbildība. Ja publisks iestādes iejaucās bankās un diktē tām stratēģiju investīcijām, jā, tas varbūt ir ļoti labi, ja mēs lasām mācību grāmatu, uh, Bet ko tad tas nozīmē, ja noregulējuma iestādes uh, padoms nav bijis īpaši labs, ja uh, eh, realtātē tas nemaz nepalīdzēja bankai, uh, eh, bet izraisīja citas problēmas? Vikija teica, ka banku vadītāji bieži vien slikti strādā, bet politiķi varbūt vēl sliktāk uh, vada bankas. Mm, varbūt vajadzētu ļaut uh, frizieriem un citiem vadīt bankas, jo bieži vien cilvēki komentē un uzskata, ka viņi labāk to varētu izdarīt. Bet, nu, nejauksim šeit kompetences. Kamēr bankas uh, ir atbildīgas saviem akcionāriem, mums pie tā vajadzētu pieturēties. Uh, Un ir prasības, kas ir svarīgas noregulējuma. Mums ir nepieciešama caurskatāmība un jānodrošina arī, lai bankas nebūtu izveidojuši tādas sistēmas, kas uh, kavē noregulējumu. Tas ir ļoti svarīgi šeit. Tā, tad, lai uh, regulātori nevarētu sniegt uh, norādes par uh, investīcijām, piemēram. Uh, Es arī uh, dzēsu šos formulējumus par to, cik e, scenārijiem jābūt bankām par uh, krīzes situācijām. Es vienkārši rakstu, ka relevantiem scenārijiem jābūt, jo pretējā gadījumā mēs varbūt uh, sākam domāt par situācijām, kuras nevaram pārvaldīt. Un visbeidzot par solidaritāti Eiropas Savienībā. Ola Šmēts to minēja un citi. Manuprāt, tas ir svarīgs jautājums. un šī ideja arī ir iekļauta šajā ziņojumā, proti nospiest šo atbildību uz leju, uz bankām un akcionāriem, tātad decentralizēt šo atbildību. Un es domāju, ka tas būtu jādecentralizē arī uz attiecīgajām nacionālajām iestādēm, jo pretējā gadījumā mēs radām vēl vienu eh, domino efektu, uh, jo tad dalībvalstis uh, var palīdzēt, un to es, mēs arī redzējām ESM instrumentā, jo tā ir milzīga publiska iejaukšanās, kas nav reglamentēta likumdošanā. Tātad es domāju, ka mums nevajadzētu uh, pieļaut, ka bankas vai dalībvalsts neuzņems pilnu atbildību. Mums vajadzētu uh, domāt par uh, sistēmām, kā vienam otram palīdzēt, bet uh, tā kā Pīters Ebers teica, tad es arī piekrītu, ka tām vajadzētu būt labprātīgām sistēmām. Vai es uh, varētu vēl pateikt, ka es uh, ar lielu prieku gaidu diskusijas ar ēnu referentiem, bet arī ar citiem deputātiem. Daudz lietas šeit ir ļoti tehniskas. Uh, Un, kā jau teicu, šeit ir ļoti uh, viegli būt uh, atvērtiem, jo šie ir ļoti sarežģīti jautājumi. Te ir daži ideoloģiski jautājumi, bet es domāju, ka mēs noteikti varam rast kopsaucējs, kas ļaus mums virzīties uz priekšu. Paldies, Gunār, un paldies, ka jūs uh, skatāties arī uz kapitāla prasību direktīvas uh, dokumentu un apvienot lietas. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. novembris 12. dienā un uh, vai no nu 17. vai 18. decembrī apspriedīsim šos grozījumus komitejā un balsojums komitejā varētu būt martā, plenārsēdē jūnijā. Tātad man šķiet mums ir pietiekami daudz laika lai paveiktu labu darbu un panāktu labu rezultātu. Lielas paldies par to. Uh, un tagad mēs iesim pie devītām punktu darba kārtībām, uh, kas ir uh, ļoti svarīgs dokuments ieguldījumu produktiem, pamatinformācijas dokuments. Referenti ir Pērvanša, un ja Pērvanša gatava, es došu viņa vārdu. Paldies! Priekšsēdētājs kundze. Jā, notiek pirmā viedokļa apmaiņa par šo dokumentu, kā tas uh, ierastī notiek, kaut arī kopš uh, jūlija mums šis dokuments ir uz galda. Mēs uh, pagaidām pētam saturu, pagaidām mums ir izdevies atrast arī uh, Uh, lobiju un uh, iesaistīja daudzas personas. Mūsu diskusijās runa ir par regulas priekšlikumu, kuram, ar kuru vēlamies izveidot labu instrumentu. Kaut arī diskusijas notiek un turpinās daudzi regulas noteikumi Ehm, būs jāīsteno dalību valstīs, ehm, daudz noteikumu pakļaut arī sankciju režīmam. Mērķis ehm, ir pasargāt ieguldītājus. Jo jau pirms krīzes, bet arī, protams, krīzes apstākļos uh, bija cēlies uh, jautājums par to, kā pasargāt noguldītājus uh, un uh, viņu noguldījumus reālas ekonomikas ietvaros. Tātad primārais mērķis ir pasargāt patērētājus. Nākamais, regul, nākamais mērķis šim regulas priekšlikumam ir uzlabot um, konkurētspēju. spēju aplaukot situāciju attiecībā uz dažādiem produktiem, runājot par um, tieši ieguldījumu produktiem un aplaukot izvēles iespējas. Uh, un trešais uh, - komercializācijas uh, nosacījumi ir korekti jāīsteno. Pagaidām šis priekšlikums var izskatīties tāds neliels, kas aptver eh, tikai vienu segmentu no visa tirgus, bet eh, sekretariāts man sagatavoja tādu tabulu, ko ieraudzīsiet arī priekšlikumā. Eh, šis teksts um, sasaistās ar daudziem citiem saistīts ar finanšu pakalpojumu direktīvu ļoti cieši. Notiek miedarbība arī ar citiem posmiem šajā ķēdē, piemēram, apdrošināšanas starpnieki, te arī parādās un daudz citi partneri. Pirmais jautājums, kas mums jāuzdod runājot par uh, noguldītāju aizsardzību ir par aptvērumu. Komisija ir izvēlējusies aptvērumu, kas ir ļoti šaurs. Un ražotājiem ir pienākumi ar produktiem piegādāt arī uh, ļoti skaidras informatīvas lapas. Ja jūs vēlaties um, uh, nopirkt uh, veļas mašīnu, nu, jūs mm, meklējat zināmu krāsu, un um, ar šo veļas mašīnu jums piegādās arī informatīvo lapu, kurai būs uh, vairākas lapuses, šim dokumentam jābūt pietiekami informatīvam, lai tas nosektu visus um, aspektus. Tad pirmais jautājums ir par to, par kādiem ieguldījumu produktiem mēs te runājam. Es vēlētos runāt par visiem ieguldījumu produktiem. Nevis uh, tikai par uh, iepakotajiem produktiem tad šis teksts uh, automātiski kļūtu daudz plašāks. Bet, ja nu mēs runājam par ieguldījumu produktiem pašreizējā redakcijā, tātad par prips, <laughs> uh, tad jāaplauko arī procentu likmes, uh, jāsalīdzina mūsu produktu ar citiem produktiem tirgu. Ja mēs eh, te atgriežamies pie komisijas priekšlikuma attiecībā uz uh, noguldītāju aizsardzību un drošību, šķiet, ka labāk būtu jāpaplaš, būtu paplašināt aptvērumu, īpaši runājot par trim tipiem akcijas un valstu obligācijas visu pirms. Šos ieguldījumu produktus jau nosedz mūsu dokuments, bet tajā ir tikai 15 lapas. Un te runa ir par salasāmību, tā kā vajadzētu, lai investori ātri var izlasīt šo dokumentu, un vajadzētu, lai tai būtu četri dokum, četras lapas vai tam līdzīgi. Tad nākamais produktu tips, kas būtu jāiekļauj atvā, aptvērumā, būtu noteikti banku produkti. Arī, teiksim, termiņu noguldījumu produkti, un tad arī dzīvības apdrošināšana. Tie īpaši būtu jāiekļauj eiro kā valūtu, kurā notiek aprēķini. Es um, runāju par šiem produktiem, jo tam ir um, globāli ekonomiski iemesli. Ja mēs runājam par um, pamatinformācijas dokumentu ieguldījumu produktiem, KID ir saīsinājums angļu valodā, te jāskatās, lai nenotiktu noplūdes. Uh, Un, lai tas nenotiktu, mums jāpasargā noguldītāji ar sākumā tādu nelielu dokumentu, kas tiktu pievienots lielākam dokumentu klāstam. Bet citādi, kā teikts, var notikt nobīdes, kas mums nav vēlamas. Nākamais aspekts. Ir uh, par dokumentu saturu. Kādi šeit ir riska indikatori, kas paliek? Un par to daudz ir runāts, daudz tiks runāts. Bet šeit riska indikātoram eh, jābūt eh, ar um, spoguli, atpakaļ skatu spoguli, lai redzētu, kas notiek aiz muguras. Un tagad vērtējot eh, pagātnes pieredzi, mēs nedaudz saprotam likviditātes risku un uh, visu, kas var notikt uh, procesam, tā kā mm, tā arī ir plašs lauks un uh, mums jādiskutē, lai saprastu, kurā virzienā iet ar šo tekstu. Nākamais jautājums ir par ieguldījumu raksturu. Var runāt par green social washing, bet um, jājautā, vai mēs vēlamies runāt par šādā veidā ietaupīt naudu. Un šeit uh, mūsu dokumentam, šim KID dokumentam, vajadzētu labāk izglītot patērētājus. Un pēdējais jautājums ir uh, sasaite starp kid un uh, kiid. kur uh, tiek iekļauti arī uh, UCITS uzņēmumi. Tātad, kā iekļaut šo sasaisti? Komisija tam ir paredzējusi piecus gadus. Mums tagad jāpadomā, kā to izdarīt faktiski. Tātad, kā iekļaut šeit produktus, ko jau nosaic KID, pat ja ucits teksts sākumā to nav paredzējis. Un piektais jautājums ir par sankcijām. un par režīmu, kuram jāpakļauj identificēti produkti, tātad produkti, kas ir riska produkti. Šeit mums rodas problēmas salīdzināmas ar um, finanšu pakalpojumu direktīvas problēmām, kur mēs daudz runājam par kontrolas mehānismu par to, kā Ejops eh, tiek piesaistīts visam šim procesam. Mums te jā, jāatrod ekvivalents risinājums. Man vēl ir divas lietas sakāmas pirms diskusijas. Pirmais. šis KID teksts ir domāts uh, ražotājiem. Ražotājs uh, šo tekstu sagatavo un tad uh, izplatītājs to izdala klientam. Bet mērķis tā tad ir informēt um, noguldītāju. Man nav skaitļa, bet šķiet, piemērojot eh, šādu stratēģiju, eh, svarīgs ir eh, konsultēšanas elements. Par to daudz runāts finanšu pakalpojumu direktīvas ietvaros. Tieši fiskālais režīms kam pakļauts ieguldījumu produkts, ir izšķirošs elements visā šajā procesā. Un es tagad domāju par šīm četrām lapusēm, kas būs skaidri salasāmas, kas būs ļoti labs, bet, ja tajās netiks izskaidrots fiskālais režīms jūsu ieguldījumu produktam, šim dokumentam nebūs vērtības. Mēs eh, nepalīdzēsim patērētājiem. Tad es uzskatu, ka nu, te jāparedz eh, vismaz eh, ceturdaļa lapas, ko izplatītājs varēs aizpildīt un norādīt uz fiskālo režīmu, ko piemēro produktam. Nākamais jau, un pēdējais jautājums ir trešo valstu režīms, par, uz ko man nav skaidrs atbildes. Bet jāpadomā, kā paveikt to, lai KID tekstu piemērotu arī uz tādiem produktiem, kas ir saražoti ārpus Eiropas Savienības. Paldies, Pērvanšu, un tautas partes vārdam lūdzu Pitikainenes kundze. Paldies! Es domāju, ka prips likumdošanas mērķis uh, ir pamatots, ir jāpasargā uh, Patērētāji ir jāinformē, patērētāji skaidrākā un labākā veidā. Nepieciešama likumdošanas noteikuma, lai salīdzinātu dažādus produktus. Bet konkrēti par priekšlikumu, kas ir komisijai. Pie dažiem punktiem es ļoti atbalstu referenti. Es domāju, ka mums ļoti daudz darba priekšā dažos um, sektoros. Tad īpaši viena lieta, ja vēlamies nodrošināt salīdzināmību un uh, relevantu informāciju patērētājiem un vieglu piekļuvi šai informācijai, to vieglāk ir pateikt nekā izdarīt. Mani satrauc, ka mums pie UCITS ir eh, relatīvi jauna eh, likumdošana, un mums ir eh, šie pamatinformācijas dokumenti. Es uzskatu, mm, ka šie kodeksi un vadlīnijas pie prips un pie UCITS ietu vienā virzienā. Citādi var rasties situācija no patārētāja perspektīvas. Uh, pāres posmā, bet iespējams arī ilgtermiņā mums būtu divi informācijas uh, komplekti, un uh, es neesmu pārliecināta, ka tas palīdzēs mūsu mērķim. Vai iespējams UCITS eh, formulu uzlabotā veidā var izmantot arī šeit. Tad valsts uh, investīciju apdrošināšanas produktu. Mēs zinām, ka apdrošināšana ir daudz investīciju ieguldījumu produktu, un tas saskan arī ar mazumtirzniecības ieguldījumu produktu dokumentiem. Kā nodrošināt salīdzināmību šeit? Man nav atbildes, bet šis jautājums ir jāaplūko. Un par aptvērumu Es zinu, ka pensiju fondi nav iekļauti, ja mēs runājam par um, uh, obligātām pensijām. Un termiņu orientētām pensijām. Bet šeit um, Arī šeit iespējams uh, prips nosacījumi būtu jāpiemēro. Nākamais aspekts, kā aprakstīt risku. Man ir personīgas šaubas par to, vai prips uh, varētu būt viens izolēts dokuments, kas sniegtu uh, pilnīgi visu informāciju patērētājiem un noguldītājiem. Un nu, mēs zinām, riski mēdz būt dažādi. Ir risks attiecībā uz peļņu. Mani biedē tas, ka izmantojot uh, ļoti vienkāršu riska skalu, mēs varam maldināt noguldītāju. Mēs uh, teiksim, ja vēsturiski kaut kas ir bijis stabilāks, tad tam vajadzētu būt izdevīgākam. Un tas tomēr var būt ļoti riskanti noguldītājiem. Noguldītājs var naudu zaudēt ne, nevis uh, kādu svārstību dēļ, bet uh, struktūrālo problēmu dēļ. pat ja visas vārstības ir eh, ņemtas vērā, var parādīties citas problēmas, un es nevēlētos maldināt patērētāju, es nevēlētos kavēt viņa izpratni pār risku. Dažos gadījumos uh, inflācija var būt tāda, kā tikai pārdevējs kaut ko jogos. Tik tālu par KID turpmāko attīstību. Mēs varam padomāt par dažādiem scenārijiem, par dažādu elementu iekļaušanu nākotnē. Tad ir vēl daži aspekti par eh, kontroli, ja paplašināsim aptvērumu, ja iekļausim pensijas, kas mums jāskata šajā gadījumā. Un tad arī sasaiste ar patērētā aizsardzības likumdošanā var būt interesanta. Paldies! Es uh, esmu Alde cilvēks, un tā tad es izteikšos šeit. Un es domāju, ka runājot par aptvērumu, kur jūs pieminējāt uh, pervānšu, es esmu pozitīvi noskaņot, jo īpaši tad, kad mēs paraugamies uz pensiju uh, produktiem kur šobrīd uh, tiek tirgot dalībvalstīs, jāsaka, pie mums tas notiek citādi. Es esmu par to, ka ir iespēja salīdzināt un arī vienkāršāki produkti. Es domāju, ka tas būtu uh, pamat izējas punkts parlamentam un paraugoties uz abiem um, e, izslēgumiem, jeb izņēmumiem, proti, um, vai um, šī peļņa ir pilnībā atkarīga no uh, procentu likmēm, jāsaka, ka šis jautājums joprojām ir ļoti sarežģīts. Un, Es domāju, ka maziem investoriem noteikti ir nepieciešams uh, vienkāršas vadlīnijas, Un pat ja to nosēc citi dokumenti, citi uh, pamat dokumenti, es tomēr domāju, ka mums būtu jāizteno centieni, lai tos apvienot, jo pretējā gadījumā eh, šie dokumenti varētu arī eh, būt pretrunīgi, ja mēs paraugamies uz vienu, otru, trešo un tā tālāk. Tas man īpaši nepatiktu. Man patīk eh, šī ideja par to, ka Eh, ir vajadzīgs skaidrojums arī par eh, nodokļu eh, režīmu, kas ir piemērojams attiecībā uz attiecīgiem produktiem, jo tā ir milzīga problēma investoriem, jo viņi nezin, kāds ir tirgus risks, tirgus risks, to ietekmē arī nodokļu režīms. Un tāpēc būtu jāsaprot, kā mēs varētu skaidrot šo punktu. Jūs pieminējāt to, ka eh, šo te leduskapju iegāda un ir viss šīs norādes, eh, šīs krāsainās uzlīmes, kas norāda uz to, cik daudz eh, enerģijas patērē šī, attiecīgi, šis leduskaps. Tas ir diezgan sarežģīti un ir jāizsver Eh, visi parametri, jo varbūt viens parametrs attiecīgajam modelim ir zaļā krāsā, bet cits parametrs ir citā krāsā, un, un eh, tātad te tik tiešām ir jāizsver visi par un pret. Bet eh, runājot par šo vienkāršošanu, pie, par kuru es esmu jau ilgāku laiku, mums ir nepieciešams līdzsvars starp, starp kaut ko, kas ir pietiekami eh, vienkārši, bet vienlaikus nav, vienlaikus nav maldinošs, un mums ir jāizvērās arī no pārlieku gariem skaidrojumiem, kas būtu pārlieku sarežģīti. Es domāju, ka vienā brīdī runājot par mazumtirdzniecības produktiem, eh, mums ir jāsaprot, kas tieši tiek pārdots eh, mazumtirdzējiem. Tātad, uh, ir nepieciešams līdzsvars starp e, to, ka tiek sniegt pietiekami informācija cilvēkiem, kas vēlas to saņemt, bet no otras puses nevajadzētu arī pārlieku daudz informācijas. Nu, man nepatīk produkti, par kuriem ir e, tik daudz dažādu skaidrojumu, ka gala beigās mēs netiekam e, galā un nesaprotam, kāds tad ir risks un par ko vispār ir runa. Tālāk jautājums par KID. Es domāju, ka šai informācijai ir jābūt arī atjaun... tā ir regulāri jāatjauno. Dažkārt investējot, varbūt es nevēlētos saņemt informāciju, nepārtraukt jaunu informāciju, kas pienāk manā paskastītē. Uh, Mm, ik pēc eh, trim mēnešiem eh, saņem atkal jaunu informāciju, un tas man ir par daudz, es nespēju to visu izlasīt. Un man rodas arī jautājums, eh, cik lielu daļu manas pensijas līdzekļu attiecīgais fonds iztērē, lai sagatavotu šo informāciju un nosūtītu to. Tā tad ir jādomā arī par to, ka šī informācijas atjaunošana ir nepieciešama un varbūt dokumentā pašā ir jānorāda tas, kad klients var sagaidīt jaunu informāciju. Kā mēs eh, varētu to definēt, par to noteikti vēl ir jādiskutē. Bet es domāju, ka es noteikti nevēlos atjaunāt informāciju, kas eh, izmaksā dārgi un kas nozīmē arī milzīgu informācijas apjomu, proti tādu, kur neviens nekad neizlasīs. Tāpēc arī mēs vēlamies šo te pamatu informāciju, jeb kīd. Tālāk par eh, šiem informācijas eh, galvenajiem apakšpunktiem. Arī te noteikti vajadzētu precīze, precizēt informāciju, kādu veidu risku cilvēks uzņems, cik daudz viņš var sagaidīt no šāda pensiju fonda. Es domāju, ka mēs noteikti varētu paraudzīties uz to, kas ir jau sagatavots um, UCITS gadījumā. Tālāk par izmaksām. Jā, protams, ka um, var tikt apgalvots, ka, teiksim, jūs produkts tiek pakļauts tirgus riskam, bet nevar būt tā, ka ir jāskaidro arī e, tas, ka varbūt jūs saņemat vairāk nekā um, tirgus cenu, bet attiecīgi tas tiek aplikts ar nodokli. Un ja mēs paraugamies uz informācijas dokumentiem un riska analīzi, tad patērētājs patiesībā eh, vēlas zināt tikai un vienīgi, kā tas ietekmēs to summu, kas nonāk viņa kabatā. Un es domāju, ka eh, tieši par šo jautājumu runāja Sirpa, varbūt tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, ko mēs varam nodrošināt, jo pretējā gadījumā var jau sēdēt un eh, ilgi un dikt, analizēt šo risku, uh, bet uh, to nav iespējams izvērtēt, gluži vienkārši tāpēc, ka nav uh, saprotams, kādas ir šīs izmaksas. Tāpēc es domāju, ka ir jādomā arī par caurskatāmību vairāk. Noteikti ir vēl daudz uh, citu punktu, kas man ienāks prātā, man noteikti ir jāpasēž un jāpadomā par arī par iespējamiem grozījumiem. Un šī bija tāda kā pārdoma uh, brīvā plūsma. Uh, Svens um, nav ieradies. Viņš eh, gatavojas kļūt par tēvu, bet es neesmu eh, saņēmis, pap, saņēmis papildus informāciju. Ah, Filip, jūs runāsiet eh, Svenvārdā. Es neesmu Svens Gigauts un es nerunāšu vāciski, bet viņš aicināja mani stāties viņa vietā, ne jau lai sagaidītu bērnu, bet katrā ziņā runāt par šo jautājumu. Es varbūt neesmu tik labi iepazinies ar šo jautājumu, Vai jūs, Šaron, tik tiešām nepārdomājāt uh, šo jautājumu? Jūs tik daudz uh, jau pateicāt bez īpašām pārdomām. Jūs noteikti labāk pārzinat šo jautājumu nekā es. Bet es katrā ziņā atbalstu uh, uh daudz no jūsu teiktā. Es atvainojos sirpai, jo nedzirdēju viņas teikto. Uh, Ehm, dažas, daži komentāri. Protams, mēs piekrītam komisijas priekšlikumam, ehm, centieni ehm, padarīt to visu caurskatāmāku. Protams, ir atbalstāmi, tas ir viss priekšlikuma pamatā, un arī tas, ka šeit mēs uh, apsveram arī uh, sankcijas, jo bez sankcijām uh, ne, ko nav iespējams panākt. Mēs runājam par sankcijām stabilitātes un izaugsmas pakta gadījumā, un es ceru, ka komisija atbalstīs to arī šī gadījumā. Ir vairākas lietas, ko mēs vēlētos uzlabot. Jūs zinat, ka mēs lielā mērā atbalstam uh, zaļo, pārēju uz zaļo. Uh, ekonomiku, bet mēs vēlamies izvairīties no tāds kā greenwashing. Uh, Mums ir jādomā par uh, sociāliem kritērijiem un arī pārvaldības kritērijiem, tāpēc mēs vēlamies, lai mm, KID informācijas kritēriji būtu ļoti strikti šajā ziņā. Kas attiec uz uh, produktu uh, piemērotību, uh, ex ante izvērtējumu Mēs vēlētos kritērijus eh, šajā ziņā, lai eh, būtu spēcīgs eh, produktu skrīnings ex ante. Tas, ka investoriem ir formāli jānorāda tas, ka viņi ir izlasījuši dokumentu un sapratuši tajā sniegtu informāciju, tam ir jābūt, sa, tai ir jābūt saistošai prasībai, pat ja tiek izmantota tālkomunikācija, jo es saprotu, ka formulējums šobrīd ir, nav īpaši e, skaidrs. mēs varam pieprasīt, lai um, investors vismaz izlasītu KID informāciju internetā. Mēs vēlamies arī, lai KID uh, tiktu iekļaut informāciju par tālāku produktu attīstību. Ja es pareizi saprotu, tad komisijas priekšlikums attiecas uz pensijām, uh, bet varbūt mēs to varētu izvērst arī uz cita veida uh, ilgtermiņa investīciju produktiem. Tātad izvērtēt arī uh, potenciālos eh, pozitīvos un negatīvos eh, scenārijus, kas varētu realizēties. Tālāk produkti ar eh, nenoteiktu termiņu. Mēs nevēlamies, lai būtu tā, ka ja tas ir nenoteikti termiņa instruments, tad par to netiek sniegt nekāda informācija. Un tālāk par riska informāciju. Mēs vēlētos šos te um, sumāros riska indikātors, nu, tādi kā uh, likviditātes riski, jo um, šī, šī likviditātes riska ietekme būs tāda lielāka nekā uh, tirgus uh, riska ietekme. Ir vairākas jomas, kurās mēs vēlētos paplašināt priekšlikumu, kā piemēram paplašināt uh, prips uh, tā, lai tas attiektos arī uz produktu dizainu, jo pašreizējā uh, likumdošanā ir zinām trūkumi, tāpat arī um, izmaksu, eh, galīgo izmaksu uh, publiskošana uh, šajās te monetārajās vienībās, lai patērētājs tik tiešām saprastu, ko viņš par to visu samaksās. Varbūt arī uh, produktu uh, rezultātu salīdzinājumi. Uh, arī, uh, piemēram, obligācija gadījumā. Uh, un kad rezultāti tiek piedāvāti, ņemot vērā vēsturisko scenārijas, tad tas ir jāparāda grafika formā, lai to uzreiz varētu saprast. Tie ir daži punkti, kurus mans draugs Svens vēlējās jums nodot. Es ceru, ka tas bija pietiekami saprotami. Paldies! Paldies, uh, Said! Liels paldies, un esmu pārliecināts, ka mēs visi uh, Eh, eh, jūtam līdz Svenam, jo viņš gaida sava kidja bērna piedzimšanu. Es nedomāju, ka viņš domā šeit par kid dokumentu. Es atvainojos eh, visiem, kas nesaprot manas vārdspēles un slēpto humoru, bet, nu, katrā ziņā es atbalstu komisijas priekšlikumu par šo kid dokumentu, un es domāju, ka ir svarīgi arī vērtēt UCITS pieredzi, un šis ir tāds uh, vienkāršs un diezgan saprotams veids. Es domāju, ka mēs varētu skaidrāk paredzēt, kam šis skīd ir paredzēts, vai tas ir, lai investori varētu salīdzināt dažādus produktus, vai izmantot to kā informācijas avotu, vai abi mērķi, un mums būtu jābūt diezgan skaidriem par to, kam uh, šis dokuments ir domāts, jo tas eh, tur ir jārunā arī par saistībām. Un eh, es eh, ceru, ka šis būs arī īs dokuments, un viens veids, kā to sasniegt, ir varbūt kaut kādas papildus vietas paredzēt, kur var papildus informāciju iegūt. Un um, šeit ir labi, ka tas saskan ar UCITS prasībām. Uh, un es uh, gribu dzirdēt arī komisijas komentārus par uh, bažām, ko pauž nozars pārstāvi, un kāpēc mēs nevaram šo dokumentu salāgot pēc iespējas vairāk ar UCITS. Un KID uh, nevajadzētu būt vienīgiem dokumentam, uz kuru balstoties investors veids lēmu pieņemšanu. Es neesmu uh, pilnīgi pārliecināts, ka šeit vajadzētu iekļaut o, profesionālās pensijas, bet, um, ja mēs paraugāmies, kāds ir sa satraukums par pensijām dalību valstīs un, piemēram, manā valstī, um, um, cilvēkiem obligātā veidā jāiesaistās kaut kādā pensiju schēmā. Un mēs raugāmies, ka daudzas dalība valsts saskars ar izaicinājumiem pensiju schēmās. Tātad šeit varētu būt vēl parlamentā daudzas diskusijas, un līdz ar to es gribētu nogaidīt šīs diskusijas un tad iet tālāk. Es atbalstu ārpus tiesas alternatīvos eh, strīdu risināšanas mehānismus, ja tādējādi var ātrāk, efektīvāk risināt eh, protestus, bet es eh, nesaprotu, kāpēc šeit ir ADR direktīvas atsevišķi noteikumi. Runājot par aptvērumu, uh, atvēršanu visiem mazumtirdzniecības produktiem. Tas ir ļoti eh, nopietni jāpārdomā. Es eh, to varētu atbalstīt, bet vai eh, mēs tad neatālināmies no KID mērķa, jo šie standartizētie produkti nav salīdzināmi ar pārējiem produktiem. Vai es ir patiešām minēja valsts obligācijas, vai tas bija nepreiz tulkojums? jo tad es gribētu redzēt kit dokumentu Grieķijas valsts obligācijām. Um, šodien lielākā daļa uh, uh patērētāji, kas iegulda naudu bankā, domā, ka banka šo uh, naudu vienkārši patur un ka to varēs jebkad dabūt atpakaļ. Uh, Un uh, tas nozīmē, ka cilvēkiem ir nepreiz priekšstats, uh, cilvēkiem vajadzētu apzināties, ka viņi vienkārši aizdod savu naudu, nevis ieliek naudu bankā. Viņiem vajadzētu zināt, kas ir termiņa depozīti, kas ir aizdevumi, uh, kas ir procentu likmes, un mums ir jādomā par to, vai šī ir tā vieta, kur informēt patērētājus, vai citur to vajadzētu darīt. To katrā ziņā es gaidu diskusijas ar ēnu referentiem un referentu. Es domāju, ka pamatprincipi investoru aizsardzībai un informēšanai ir skaidri, bet, protams, šeit detaļas būtu ļoti svarīgas. Eh, protams, kā Šerona saka, vajadzētu šo dokumentu paturēt tādu ļoti vienkāršu, nevis ap, pludināt cilvēkus ar informāciju, kā uh, Šarona teica, jā, varbūt, ka uh, pastam patiks visi šie sūtījumi, par to var nopelnīt, bet uh, pasniegam diez vai patiks visu šo kaudz informācijas nest jums uz mājām. Nikolas nav šeit, vai vēl kāds vēlas izteikties? Keija? Thank you, Madam Chair. It's um, just a... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Esmu Anna referenta par Mifid un Mifīr. Un to nesen uh, balsojām plenārsēdē, un šis ziņojums arī um, ir saistīts ar šiem jautājumiem, un diskusijas ēnu uh, referentu vidū uh, MIFID eh, un PRIPS eh, mēs apspriedām, un tās bija ļoti politiskas diskusijas, un man pārsteidz tas, ka šajās diskusijās mēs nedomājam tik daudz par patērētāju, kā es to sākumā biju cerējusi. Un es gribētu, lai KID būtu patērētājiem domāts, proti kā aizsardzība um, viņiem attiecībā uz nākotnes investoru lēmumiem. Un man nešķiet, ka mēs MIFID, MIFID diskusijās panācām pienācīgu līdzsvaru. Es ceru, ka šajā diskusijā panāksim labāku līdzsvaru. Bet viens no rezultātiem MIFID diskusijās bija tāds par prips, ka būs prasība izpaust standartizētā veidā visas izmaksas, kas ir investoram. Un Tas būs ļoti svarīgi, un lai to panāktu, mums ir jānodrošina, lai kita dokuments pilnībā atbilst šai prasībai, lai varētu salīdzināt uh, izmaksas dažādiem produktiem. Tas ir ļoti sarežģīti, bet tas ir ļoti svarīgi. Un uh, tika teikts, ka par, vienā, par vienu produktu uh, kur bija jāmaksā 12 dažādas maksas, un investors par to nemaz nezināja. Eh, viņš pat nezināja, ko viņš tur maksā. Eh, līdz ar to viņa iegūms bija daudz mazāks. Un tāpēc mums vajadzētu tiešām līdz ar saknēm izpētīt šo problēmu, lai investori saprastu. Un tirgus interesēs nav izpaust visas eh, šīs maksas, tāpēc mums likumdošanā tas ir jāparedz. Es piekrītu Sirpai, ka mums ir jānodrošina nepārtrauktība no ucīts uz prips un jebkuram produktam kas līdzinās eh, investīciju produktam, eh, pat ja tas tāds nav, ir jānodrošina salīdzināmi visā šajā spektrā. Investors nezin, kāda ir atšķirība starp UCITS, PRIP vai IMD produktu. Un es domāju, ka ja mēs parlamentā šo mērķi nesasniegsim, tad diez vai kāds cits to darīs. Ņemot vērā subsidaritāts jautājumus par padomiem investoriem. Uh, un kādas diskusijas bija MIFID kontekstā un kāds bija rezultāts, proti, ka dalībvalstis var uh, īstenot uh, savus pasākumus, ja tās vēlas, bet tas nebūs obligāti visā Eiropas Savienībā. Bet kit dokumentā ir ļoti svarīgi, lai investori zinātu, kas ir atbildīgā nacionālā iestāde, kas ir uh, atbildīga gan par produktu uzraudzību, gan arī par pārdevēja uzraudzību. Uh, un ir izšķirīgi svarīgi tādām dalībvalstīm kā mana valsts eh, un arī Nīderlanda, kas ievēl, ievieš komisijas aizliegumu. Eh, ka, lai tur cilvēki zinātu, kas regulē šos produktus un produktu pārdevējus. Un eh, bez šādas informācijas dalība valstīs cilvēki nekad nezinās, kāda ir aizsardzība viņiem. Uh, Un eh, tad, kad mana māte uh, iegādājās pensiju produktu, es uh, palūdzu, lai viņi paprasa, vai pārdevējs ir regulēta iestāda, un uh, izrādījās, ka uh, nevis apvienotās karalistes regulators, bet kādas salu valsts uh, uh, regulators bija tas, kas uh, regulē šo iestādi. Tātad Patērētājiem ir jāzina šīs lietas, un KID dokuments ir izšķirīgi svarīgs, lai patērētāju informētu. Un šis dokuments ir paredzēts patērētājiem, nevis finanšu nozarei. Par šo pēdējo, uh, ko teica Kēja, kad mēs runājam par uh, maksājumu pakalpojumu direktīvu un uh, citas lietas, tad toreiz uh, bija ļoti svarīgi pateikt, kas uzrauga banku kontus, un es eh, pavadīju ļoti interesantu pusstundu meklējot, kas tad regulē eh, zināmus kontus, kas parādās dažreiz Financial Times. Tātad eh, šai informācijai ir jābūt nevienkārši iekļautai, bet lai arī redzamai, pieejamai. Vai kāds vēl grib izteikties? Nē, tad par venšu. Liels paldies! Es domāju, ka diskusija norit ļoti labos apstākļos. Es redzu, ka mums ir iespējams vienoties par konverģenci, kas attiec uz salīdzināmību. Es domāju, ka ikvienam šis mērķis ir prātā. Mums noteikti būs jāsadarbojas ļoti cieši. E, tā ir skaitā arī e, ar tiem, kas strādā pie IMD, jo tas ir dokuments, ar kur komisija nāk klajā vienā pakotnē, un ne jau vēl ir tā. Uh, Es vēlētos teikt, ka um, man nedaudz satrauc tas, ka šis es, dokuments sākotnēji uh, saucās Package Retail Information uh, Protection Scheme, un gala beigās tas ir tikai un vienīgi KID, tātad uh, no sākotnējā virsraksta. Un mērķa, kāds ir bijis dokumentā, mēs tagad esam diezgan zaud, daudz zaudējuši, un es ceru, ka izmantojot parlamentāro kreativitāti, mēs uh, atgūsim zaudēto, kas nozīmē arī, ka tas attiec uz jautājumu par uh, produktu validāciju pirms tie uh, tiek laist tirgū, un arī uh, jautājumu par uzraugiem, kas arī te izskanēja Es zinu, ka šie jautājumi ir aktuāli eh, vairākās valstīs un noteikti jāraugās uz šo jautājumu attīstību arī eh, Eiropas līmenī. Tālāk, eh, kas attiecas uz saikni ar UCITS, tad es domāju, ka ir lietas UCITS, ko mēs varētu izmantot arī šajā dokumentā. Tā piemēram jautājumā par atbildību ja es pareizi saprātu, tad ir uh, spēcīgs spiediens no ārpuses, lai mēs uh, uh, iet šajā virzienā. Katrā ziņā mums ir jāparaugās uzmanīgāk. Tālāk, kas attiec uz risku, es piekrītu. Es domāju, ka šis atpakaļskats nav pietiekams. Un, kā jau es teicu, sākotnējā ievadā mums ir jāņem vērā arī likviditātes risks. Arī tas ir jāparedz pakotnē. Priekšsēdā. Ā, nē, vispirms jautājums par pensijām. Protams, ka prips uh, attieksies arī uz virkni pensiju uh, produktu, bet uz uh, pašiem pensiju fondiem kā tādiem nē. Uh, Un jāsaka, ka te es nedaudz šaubījos, bet es nodomāju tomēr, ka mums nevajadzētu iet šajā virzienā vairāku iemeslu dēļ. Vispirms jau tāpēc, ka no uh, eh, līdzsvaru viedokļa šis eh, dokuments nebūs pietiekami līdzsvarots, ja mēs to papildināsim vēl arī ar pensiju fondiem. Jo uh, tā jau ir puse investīciju kopēja apjoma. Un tas nozīmē, ka mēs gal eh, beigās eh, visus šos noteikumus attiecināsim tikai un vienīgi uz pensiju fondiem un zaudēsim to, kas mums patiesībā ir nepieciešams, lai ņemtu vērā uh, pašreizējo realitāti un citus investīciju produktus. Un es joprojām uh, ceru, ka uh, pārskatot IORP likumdošanu mums vēl izdosies kaut ko saglabāt, bet varbūt, ka es te ticu Ziemassvētku vecītiem. Uh, Tālāk, kas attiecas uz uh, fiskalitātes jautājumu, zinu, ka būs grūti uh, strādāt pie šī jautājuma ar padomu un ar komisiju, bet ja mēs vēlamies strādāt godīgi, tad mums tas ir jādara. Ja es esmu pamata investors, man ir pilnīgi vienalga, kas to dokumentu ir sagatavojis. Es vēlos, lai šis dokuments man sniegt informāciju, kas man ir nepieciešama. Un uh, tas noteikti ir ļoti svarīgs informācijas elements. Tālāk par uzraudzības iestāžu pilnvarām, kā jau es teicu iepriekš, jautājums par uh, produktu atsaukšanu ir ļoti svarīgs jautājums, arī uzraudzība sākotnējā stadijā. Tālāk uz uh, uh valstu fondiem, jeb suverēniem fondiem, jā, uh, Kamalam atbildot, es varu teikt, ka es tik tiešām par to runāju. Ja Grieķijas Eh, parādi tiek piedāvāti uh, sabiedrībai, tad tomēr ir nepieciešams arī kī dokuments, kas uh, papil, papildina. Jo viss, ko mēs vēlamies, ir aizsargāt investoru un informēt viņu par reālo situāciju. Man te nav nekādu iebildumu, bet cik man zināms, tad uh, valstu parādi tos vairs neiegādājas katrā ziņā nelielākajā vairākumā gadījumu mazie investori. Tātad tas vairs nav modē mazajiem investoriem. Tālāk, kas attiecas uz pilnīgi caurskatāmību. Es domāju, ka mums būs diskusijas līdzīgā gadījumā par MIFID, un es domāju, ka tās ir nepieciešams diskusijas, un visbeidzot es pilnībā piekrītu Filipam Lambēram, ka e, ir jāpapildina šo lodziņu, kurā ir jāievelk ķeksīts, e, attiecīgi apstiprinot, ka klients ir izlasījis šo informāciju. Tas ir nepieciešams ikvienam līgumam, pat ja mēs labi apzināmies, ka ar to vien nepietiek, e, lai e, pārliecinātos, ka e, um, attiecīgais klients ir pilnībā pārskatījis visu šo informāciju. Tas arī būtu uh, viss pagaidām, un es ar prieku sagaidu uh, turpmākas diskusijas uh, par šo dokumentu, un noteikti būs arī juridisko lietu komitejas un lība komitejas atzinums. Paldies! Much. Paldies! Paturot prātā iepriekšējās diskusijas par um, krīzes sanācē, iespējams, šeit pie riska mums jānorāda, vai notiks beilīna. Mums uh, notika pirmā viedokļa apmaiņa. Mēs um, esam gatavi 28. novembrī izskatīt šo ziņojumu. Līdz 10. decembrim ir iespējams iesniegt grozējumus, 21. janvārī notiks grozējuma izskatīšana, tad Martā notiks balsošana par šo ziņojumu un aprīlī balsošana plenāra um, sesijā. Nākamais uh, desmitais punkts uh, ir par apdrošināšanas starpniecību, un um, es nododu arī sanāksmes vadību um, mana vietnieku rokās. Paldies, priekšsēdētājs Kondzei. Šārona jau teica, desmitais punkts tagad tiek skatīts. Apdrošināšanas starpniecība pārstrādāt redakcija, pirmā viedokļa apmaiņa. Jūs zināt, Werners Langens ir referents, lūdzu. Paldies! Sadarbībā ar sekretariātu mēs sagatavojam darba dokumentu 2012. gada 16. oktobrī runa ir par reakciju uz komisijas dokumentu par apdrošināšanas starpniecību, un tajā četrās lapās ir izklāstīti svarīgākie punkti attiecībā uz šo komisijas priekšlikumu. Šī nav, šis nav galīgas vērtējums, bet drīzāk mm, vērtējums par mm, pirmiem jautājumiem. Uh, Un eh, tagad līdz novembra beigām eh, parādīsies arī ziņojuma projekts. Paldies sekretariātam par eh, atbalstu, jo šis projekts ir starptautiskās finanšu tirgu regula sastāvdaļa finanšu jomā, bet vienlaikus šis ir priekšlikums, lai radītu vienādus noteikumus, realizējot apdrošināšanas produktus un lai uh, Eh, palīdz arī labāk pasargāt patērētājus. Jūs zināt, IMCO komiteja ir līdzatbildīga komiteja, ir pieprasējusi līdzatbildību. Es nezinu, vai eh, IMCO būs līdzatbildīga komiteja, es drīzāk te runātu par eh, ekonomikas komiteju, jo galu galā mums ir sadarbība ļoti liela ar ekonomikas komiteju. Protams, Simko iesniegs savu atzinumu, bet šeit ļoti svarīga loma ir dzīvības apdrošināšanai un finanšu tirgu regulēšanai. Un, um, ņemot vērā apdrošināšanas starpniecības nozīmi Eiropā, Eiropā mums ir viens miljons um, apdrošināšanas starpnieku. Lielākoties tie ir um, uh, mazi un vidējie uzņēmumi, un apdrošināšanas starpniecība ir arī uh, svarīgs realizācijas kanāls. Īpatsvars apdrošināšanas prēmijas sasniedz 80%, 79% eh, Vācijā, Luksemburgā pat 93%. Eh, Lūk, um, um, starpniekiem šeit ir ļoti svarīga loma ekonomiski. Patārētājiem meklēšanas laiki tiek noreducēti, tad notiek arī mazāk transakciju ar dažādiem pircējiem un pārdevējiem. Un, patērētājiem tiek identificēti arī riska faktori un tiek sniegta palīdzība klientiem administratīvā līmenī, tiek atvieglota piekļuve tirgumu un starpnieki palīdz, protams, arī nokārtot visas formalitātes. Kopumā komisija, pamatojoties uz šī brīža uh, apdrošināšanas starpniecības direktīvu EMD1, uh, kas uh, 2009. gadā stājās spēkā, pārskatot šo direktīvu, se secināja, ka vēlas nākt klājā ar pārstrādātu versiju Un um, pēc būtības runa ir par minimālo harmonizāciju, kas ir mūsu mērķis. Ne harmonizējot uh, pilnībā uh, ļoti dažādas apdrošināšanas uh, struktūras dalību valstīs - apdrošināšanas produkti, apdrošināšanas prips tiks um, aplūkoti atsevišķā sadaļā. Tātad vairāk par vienu miljonu starpnieku ir Eiropas tirgu. Tāpēc mēs nevēlamies pārāk sīki visu regulēt. Mēs vēlamies pasargāt, pasargāt patērētājus, bet arī panākt efektīvu tirgu. Pēc tam tieši Eh, jāskatās, kā vislabāk eh, pasargāt mazos vidējos uzņēmumus un pareizi novērtēt produktu risku. Šis līdzsvars komisija ir lielākoties izdevies, izņemot dažus punktus. Pirmais punkts ir um, aptvērums, pirmais pants. Komisija vēlas eh, paplašināt aptvērumu uz apdrošināšanas produktiem, ko realizē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas un um, uh, uzņēmumi neiesaistot starpniekus un ieskaitot arī apdrošināšanas polises. Tie ir um, vairāki aspekti, par kuriem var runāt, vai kaitējuma regulēšana šeit uh, uh ir nepieciešama, par to es vispār nešaubos. Parasti kaitējumu novērtē eksperti, un uh, par to ir jādiskutē. Eiropas eh, kontrols iestāde nav ieteikusi uzņemt šo noteikumu jaunajā direktīvā. Tad eh, nākamais jautājums runa eh, par izņēmumu noteiktiem apdrošināšanas veidiem. Uh, Piemēram, ceļojuma apdrošināšanām tādu Eiropā ir 140 miljoni, parasti tie ir uh, pasūtīto ceļojumu blakus produkti, runa ir par nelielām summām lielākoties. Provīzijas maksa ir aptuveni puse no apdrošināšanas izmaksām, risks ir neliels. Un šķiet, ka šo izņēmumu var pieļaut un citādi samazinātos patērētāju aizsardzība. Ja mēs pieprasītu no klientiem, ka ceļojuma birojam jāpilda noteikti kritēriji, vai arī viņam jāpiesaista atsevišķ, atsevišķs starpnieks, tas izraisītu klientiem problēmas, palielinātu izmaksas un neuzlabotu apdrošināšanas kvalitāti. Tas, kurš uh, pasūta ceļojumu, zina, viņš apdrošinās uh, gadējumam, ja viņam būs uh, jāatsakās no ceļojuma par noteiktu maksu un uh, šo izņēmumu var pieļaut. Runājot par auto leasinga nolēgumiem šeit, tirgu Eiropā ir ļoti dažādi noteikumi. Un, parasti pie auto leasinga paredzētas papildu apdrošināšanas visi to droši vien esam uh, par, pieredzējuši, jo neviens nezina, kas uh, ir pamata apdrošināšana un kas jāapdrošina papildus. Šeit var runāt par konsultācijām, jo nevar būt, ka automātiski mm, parādās uh, lodziņš vai ķeksītis, un tad uzreiz runa ir par dubultu apdrošināšanu. Tā tad līzinga apdrošināšanai nepieciešami atsevišķi nosacījumi. Šeit es uh, uzskatu uh, izņēmumu par problemātisku, kaut arī asociācija iesaka izņēmumu. Aptvērums. Tātad pirmā joma. Nākamais punkts uh, ir 3. 4. pāns reģistrācijas nosacījumi, kuram ir jāpiereģistrējas visu pirms. Šeit arī ir dažādas procedūras dalība valstīs. Un uh, jautājums ir par to, vai aptvēruma paplašināšanos apdrošināšanas uzņēmumiem un uh, darbiniekiem nozīmē, ka viņi jāreģistrē no jauna. Komisija to nepieprasa, dažas asociācijas to vēlas, es uzskatu, ka atjaunot reģistrācija um, aksa uzņēmumam, piemēram, uh, nebūtu nepieciešama. Citādi var teikt kaitēts uh, pašam uzņēmumam. Tad runājot uh, par apdrošināšanas starpniecību kā blakus darbību, mm, te, piemēram, par tiem pašiem ceļojuma apdrošināšanas gadījumiem runājot, te komisija piedāvā atvieglot reģistrāciju, par to var runāt, bet jāiztiek bez birokrātijas. Vēl viens grozējums, uh, kad reģistrētais um, starpnieks um, palīdz um, piereģistrēt jaunu starpnieku. Par to jārunā atsevišķi. Nākamais punkts ir uh, tālāk izglītība starpniekiem. Šeit uh, sistemātiska tālāk izglītība šķiet prātīga 200 stundas 5 gadu laikā. Uh, Piemēram, izskan šāda prasība informācija par jauniem produktiem. Tie būtu, tās būtu 40 stundas gadā, uh, iziet kādus kursus, uh, to piedāvā arī asociācijas, jautājums par to, kurš to organizēs. Vai tās būs neitrālas iestādes vai reģistrētas apdrošinātāju iestādes, jāreģistrē tad kādā veidā, bet tālāk izglītība ir svarīgs aspekts, jo tirgo parādās daudz jaunu produktu, īpaši runājot par ilgtermiņa investīcijām, un um, par to ir jārunā. Tad 17. punkts - interešu konflikti un caurskatāmība. Te notiek um, ļoti dzīves diskusijas, salīdzināmas ar uh, MIFID diskusijām, kad jāmaksā provīzijas maksa vai šīs maksas caurskatāmas, ko darīt tālāk. Es uzskatu, ka priekšlikums eh, paturēt šīs maksas eh, nav labs, jo mm, mēs tagad runāsim tieši par provizijas maksu apjomu, nevis uz um, apdrošināšanas uh, iemaksām un to kvalitāti. Nevajadzētu mums pieļaut um, mm, šādu necaurskatāmību. Neaizmirsīsim, ka runa ir arī par uh, internetu tirzniecību. Ja kāds um, vēlas. Uh, nopirkt uh, dzīvības apdrošināšanu, kas ir ilgtermiņa produkts, tad viens uh, piedāvātājs vēlas 500 eiro provīzijas maksu, cits 200 eiro, trešais 1000 eiro. Atkarībā no tā, uh, um, kaut arī šķietami tā ir caurskatāmība, var rasties tāds risks, ka patērētājs uh, orientējas tieši pēc uh, provizijas maksas lieluma un neskatīsies vairs uz to, kāds produkts, cik kvalitatīvs produkts tiek piedāvāts. Vismaz manā valstī šī atlaižu mentalitāte ir um, kaut kas ļoti izplatīts. Es vēlos um, te uzstāt uz savējo un nepakļauties asociācijām. Tad um, publiskošana. peļņas publiskošanu, dividendžu publiskošanu, izmaksu publiskošanu. Šeit šķiet, ka šī britu sistēma pēc pieprasījuma nav īsti sevi attaisnojusi. Un tas iespējams ir tāda iespējama perspektīva. Francijā savukārt eh, starpniekam jābūt eh, pašnodarbinātie personai. Ne nu, katrā gadījumā valstīs var piemērot atsevišķus eh, režīmus, bet nepieprasīt to no visiem. Sistēma pēc pieprasījuma nav sevi attaisnosi, jo klienti uzskata, ka šī ir pārāk maldinoša sistēma un arī rodas tehniskās problēmas pie aprēķiniem. Mans priekšlikums te būtu tāds. Vajadzētu publiskot informāciju par peļņas raksturu un avotu, un arī izmaksām jābūt skaidrām. Hmm. Skatīsimies, vai varētu šādu pienākumu paredzēt, bet es atstātu dalību valstu ziņā regulēt šo jautājumu. Tad um, apdrošināšanas investīciju produkti, kas ļoti saistīts ar MIFID. Kā, ko darīt ar šiem ilgtermiņā apdrošināšanas investīciju produktiem, īpaši dzīvības apdrošināšana, vai tas salīdzināms ar vienkāršiem investīciju produktiem, vai te jāparedz līdzīgi noteikumi, vai arī šie apdrošināšanas investīciju produkti jāskata atsevišķi, jo tos ne katrā brīdī var pārdot. Te ir, teiksim, dzīvības apdrošināšana un iepriekš piesaistīta dzīvības, eh, fondam piesaistīta uh, Uh, dzīvības apdrošināšana, un šo fondam piesaistīto apdrošināšanu var pakļaut MIFID, ja uh, šis produkts ir ilgtermiņa produkts. Te ir um, dažādi noteikumi, bet ilgtermiņa produkti tātad, kas uh, ir um, piesaistīti fondam, parasti um, iekrīt sākumā šajā apdrošināšanās starpniecības direktīvā un tad MIFID direktīva. Tad ir Dānijas un Zviedrijas pieredze. Ja mēs uh, pārāk stingri rīkosimies, pie honorāru sistēmas, piemēram, mēs to redzējam. Mēs pamanījām, ja cilvēki nav labi informēti patērētājiem uzreiz rodas risks. Bet, kad Dānijā cilvēkiem piedāvāja konsultācijas, situācija nebija uzlabojusies pretēji tam, kā mēs gaidījām, jo konsultācijas tikai apgrūtināja patērētāju izvēli. Man šķiet, ka labāk šai gadījumam publiskot Uh, realizācijas izmaksas, lai cilvēki redzētu, cik daudz no viņa naudas apdrošinātāji patur sev. Tad um, deleģētie tiesība akti, runājam šeit par um, harmonizēšanas līmeni. Kā jau visos finanšu tirgos, komisija vēlas veselu virkni deleģēto aktu. Mm kritērija, lai aprēķinātu provīzijas maksu, kritērija publiskošanai, interešu konflikti, konflikti ar klientiem, to komisija vēlas uh, regulēt nepiesaistot parlamentu. Domājot par kaitējuma regulu, re, regulētājiem, arī tur komisija nevēlējās īpaši konsultēties ar ekspertiem. Un ja mēs to tā pieņemsim, tas novestu pie maksimālas, nevis minimālās harmonizācijas. Ar to savukārt ir saistīti birokrātiski noteikumi. Pat pat ja arguments par potenciālo protekcionismu pārsniedzot minimālo harmonizāciju nav uh, tā vienkārši atmetams. Bet es gribu pabrīdināt, mēs runājam par minimālo harmonizāciju un komisija uzstāja uz maksimālo. Un kaut arī sektoram notiek dzīves diskusijas par apdrošināšanas starpniecības direktīvu, bet mēs parlamentā izņemot uh, atsevišķus punktus pie provīzijas maksas un pie ilgtermiņa investīciju produktiem, uh, relatīvi ātri varam vienoties. Un laika grafiks nozīmētu līdz novembra beigām tiek iesniegts ziņojuma projekts no manis, no sekretariāta. Tad 17. un 18. decembrī tiek pārtulkots, Pirms Ziemassvētkiem diskutējam, tad līdz janvāra vidum jāiesniedz grozījumi, un mēs ekon komitejā tad varētu nobalsot um, 26. martā. Un tad uh, trialogs sakos un aprīlī uh, balsošanā plenāra sēdē. Paldies! Varbūt eh, es vēl papildinātu par to, kā tiek sadalītas kompetences starp Ekon un Inta. Šis kompetenču sadalas jautājums ir jānoskatra. Un tagad presēdo kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Vispirms vēlētos pateikties Langen kungam par sagatavoto darbu dokumentu. Šis ir ļoti objektīvs un noderīgs dokuments. kurā ir izklāstīti galveni elementi, ar kuriem nāk klājā komisija savā priekšlikumā. Viņš mūs iepazīstināja ar galvenajiem punktiem, eh, tā dēvētajām sarkanajām līnijām, kas parādās šajā dokumentā. Man būtu daži priekšlikumi, eh, lai gan jāsaka, citos jautājumos es varbūt neesmu pieņēmis galīgo lēmumu, tie būs drīzāk tādi komentāri. Es domāju, ka šis ir ļoti eh, nepieciešams priekšlikums jau desmit eh, gadu pagājuši kopš mēs esam pieņēmuši likumdošanas, eh, kopš mēs esam pieņēmuši likumdošanu par apdrošināšanas produktiem. Un jāsaka, ir pagājis diezgan ilgs laiks, un 2015. gads ir piemērots termiņš. Mēs Tāpat arī cenšamies īstenot savas sakauskās apņemšanās, kas ir eh, pieņemts kā 20 ietvaros. Ir nepieciešama vienāda spēles noteikumi visiem. Ir jautājums par eh, konkurenci, kas ir ļoti nozīmīgs, lai visi tie, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem, varētu darboties godīgas konkurences apstākļos Otrakārt mums ir jācenšas palielināt patērētāju uh, piesaistīšanu. Un uh, mums noteikti ir nepieciešams uh, spēcīgāks tirgus, Ir, ir arī e, jūtīgāki jautājumi, kas ir saistīti ar caurskatāmību, ar interešu konfliktiem, e, konkurētspēju. Aptvērumam ir, ir jābūt vispārējiem, jo pretējā gadījumā jautājumi, kas ir saistīti ar konkurenci, netiks risināt pienācīgā veidā. Un ir nepieciešams vispārējais raksturs, eh, neaizmirstot arī eh, to, cik eh, sarežģīti ir apdrošināšanas produkti, jo runa ir par dzīvības apdrošināšanu, par cita veida produktiem. Tātad vienlaiks ir jāņem vērā, ka ir tāda apdrošināšanas produkti, kas ir blakus produkti, kas ir saistīti ar citiem pamatproduktiem. produktiem tie noteikti arī ir jāņem vērā, jo tie nav autonomi atsevišķi produkti, un eh, to komercializācija eh, notiek eh, komercializējot citu veidu produktus. Es joprojām apsveru šos jautājumus. Mums noteikti ir nepieciešams ievērot arī, zinām, proporcionalitāti. Kad mēs vēlamies uh, panākt perfektu rezultātu, rezultāts drīzāk uh, nav tāds, kā mēs to vēlamies. Tāpēc Protams, ir jācenšas uh, nodrošināt arī zinām rezultātu. Tālāk tiem, kas darbojas šajā jomā, noteikti um, e, svarīgi ir nodrošināt profesionālitāti. Mums ir jāuzsver šis punkts. Tāpat arī organizācijas un informācijas jautājumi. Protams, ka ir nepieciešama arī caurskatāmība attiecībā uz uh, piemērotiem risinājumiem. Es vēlētos noslēgumā vēl teikt, ka mēs ļoti daudz esam runājuši par uh, šiem jautājumiem, runājot par hipotekām, par banku sektoru, mm, ne tikai par uh, pakalpojumu direktīvu. Mēs centāmies nos, nošķirt tādus kā iepakotus produktus, tātad bending type produktus ar sasaistītiem, tātad runa ir par sasaistītiem produktiem, kā piemēram, kad kāds dodas uz restorānu, viņam ir izvēle, vai nu viņš izvēlas attiecīgi dienas piedāvājumu, vai nu viņš izvēlas to, kas tiek piedāvāts ēdienkartē. Uh, Ja viņš izvēlas dienas uh, piedāvājumu, viņam nav liekt iespēja izvēlēties arī kaut ko no ēdienkartes. Tātad arī um, apdrošināšanas starpniecības jomā ir līdzīgi. Un ir arī um, padomdevēja konsultācija pakalpojumi un konsultācijas. Uh, nozīmē to, ka attiecīgi tiek sniegts ļoti uh, precīzi, ļoti precīzi ieteikumi, kas ir piemēroti attiecīgajai personai, lai uh, piedāvātais produkts atbild pers atbilst personas vajadzībām. Un ir noteikti nepieciešami arī striktāki noteikumi šajā jomā. Es piekrītu tam, ka investīcija produkti attiecas arī uz e, citām jomām un nav pieņemama pretrunīga informācija, bet vienlaiks es saprotu arī, ka mūsu e, mērķim harmonizācijas e, ziņā ir jābūt saprātīgam. Bieži vien mēs runājam par maksimālu vai minimālu harmonizāciju, bet, bet manuprāt, tā ir jābūt konsekventiem, lai mēs varētu īstenot tos mērķus, kurus esam apņēmušies. Tagad liberāļu vārdā vārds Olin uh, eh, Šmita kungam. Paldies priekšsēdētājiem, paldies Langen kungam par sagatavoto darbu. Es, protams, varu piekrist daudz, kam mm, no jūs teiktā. Dokumentā jūs uh, norādat arī, ka mums ir nepieciešams nepieciešams uh, eh, spēcīgāka investora aizsardzība un uh, mazo uh, operatora aizsardzība. Bet Tam es piekrītu, bet jūs arī sakat, ka mums ir nepieciešams uh, funkcionējošs tirgus un pārlieku uh, liels regulējums uh, nav vēlams. Es domāju, ka arī tas mums ir jāpatur prātā, tātad proporcionalitāte, lai mēs uh, nedarītu neko tādu, kas uh, būtu pretrunā arī patērētāju interesēm. Es priecājos par to, ka jūs uh, pieminējat uh, šo aspektu. Es um, arī strādāju pie MIFID 2, tas bija ļoti sarežģīts jautājums, un um, šķiet, ka jūs pieminējāt, ka tam ir jābūt saskaņā ar MIFID, mums nevajadzētu radīt tādas problēmas, kas pārklājas. Jūs pieminējāt arī jautājumu par pilnīgu harmonizāciju. Un šis jautājums izskanēja arī iepriekš. Es patiesībā domāju, ka tas būtu labākais risinājums, bet, protams, ka te ir problēmas, tas ir jāatzīst. Ja dažas valstis vēlas vismaz eh, pārējais periodā eh, striktāks noteikums, eh, kā piemēram tas bija Mifid gadījumā, es domāju, ka mēs nevaram pieļaut tādu likumdošanu, kas nedod šādu iespēju. Aptvērums. Mifid Mēs centāmies um, aizpildīt trūkums, un es domāju, ka te ir līdzīgi. Mums būtu jāparaugās, ko mēs varētu darīt. Un, kā jau teicu, mums ir jābūt piesardzīgiem, lai eh, šie pasākumi nepārklātos. Un, protams, mums ir arī dažādi apdrošināšanas veidi, un uz tiem ir sīkāk jāparaugās arī. To jūs pieminējāt. Tālāk, kas attiecas uz prips un ucits, um, tas viss sasauc arī diskusijām pie šī jautājuma. Tālāk par uh, noguldījumu apdrošināšanu uh, un septīto nodaļu, es domāju, arī tas ir jāanalizē. Tālāk uh, padomju konsultāciju definēšanu, kā jau minēja uh, Sančes Presedo, tas ir viens no izšķirīgajiem jautājumiem, un tāds tas bija arī MIFID ietvaros. Un visbeidzot, vispārējais jautājums par uh, caurskatāmību. MIFID rezultātā ir iespēja dalībvalstīm, kas vēlas aizliegt, aizliegt tādā vai tas ir jūs. Bent. Un, ja nu es nesaku par daudz, tad es domāju, ka nākotnē būs sarežģīti. Pieļaut šādus nevienlīdzīgus spēles noteikumus, un es eh, te noteikti piekrītu Svinbērnas kundzei, ka es noteikti arī pieminēšu šo jautājumu. Jo Mums noteikti ir jāaizsargā investori. Nevajadzētu viņus pārlieku aizsargāt, bet mums ir jāsniedz eh, pietiekama informācija. Pat kā eh, liberāls var teikt, ka ir ētisks vadlīnijas, ir, not, ir noteikumi, un ar tiem nav pieticis. Un te nu mēs esam. Tāpēc mums noteikti ir jāapsver iespējas ieviest uh, striktākus noteikumus, iespējams pat aizliegumus. Ir šī likumdošana, kur mēs pieņēmām attiecībā uz MIFID um, pirms um, pāris nedēļām. Es domāju, ka tas būtu jāatspūgļo vismaz apsvērumos kaut kur. Tālāk, kas attiec uz apmācību. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir jūsu dokumentā. Apmācība un izglītošana kopumā. Es lielā mērā to atbalstu. Bet, eh, kā jau es dzirdēju, bieži vien ar to vien nepietiek, bet mums nevajadzētu. Mums vienmēr tas ir jāatgādina, proti ir nepieciešams eh, informēt patērētājs un ir nepieciešama pienācīgu uzvedību no to puses, kuri tirgojas ar eh, šiem, instrum, eh, ar šiem produktiem. Tas ir nepieciešams eh, tirgus darbībai. Lielas paldies! Paldies uh, Smita kungam un tagad uh, zaļo vārdā Filips Lambērkungs. Sākumā paldies. Uh, tātad sākumā gribētu pats teikt kaut ko par to, ko citi teica. Man patīk jūsu pieeja par to, ka vēlamies aizsargāt investors un patērētājs, bet arī vēlamies, lai tirgus darbojas un ka vēlamies aizsargāt patērētāju, klientu, Bet arī negribam viņam atbild, atņemt visu atbildību. Mēs vēlamies, lai klienti paši patērētāji paši rīkotos atbildīgi. Tātad nevajadzētu uh, pārāk aizsargāt uh, patērētāju, lai viņam nebūtu jāmaksā par savām kļūdām. Un te ir jāatrod līdzsvars. Tā kā jūs uh, paudāt šādu līdzsvaru, tad es domāju, ka te ir tiešām tā māksla to atrast. Un man nepatika, kā noslēdzās MIFID debatas par aizliegumiem. Uh, Es ceru, ka šeit jūs atļausiet tādas iespējas, redzēsim, cik tālu mēs tiksim, bet tas ir tāds tiešām delikāts līdzsvars, kas ir jārod starp atbildību un aizsardzību. Pāris komentāri par pašu priekšlikumu. Kam mēs piekrītam, ko mēs vēlamies uh, stiprināt un uh, ko vēl šeit vajadzētu ieviest. Mēs piekrītam aptvērumam, visi šie noteikumi, kuru mērķis ir uh, informēt uh, Uh, arī starpniekus. Un mēs piekrītam, ka ja uh, noteikumi netiek ievēroti, tad ir jābūt sankcijām, jo bez sankcijām visi šie noteikumi ir tikai tāda papīra tīģeri, kas nevienu nu nebiedē. Un vēlamies, lai uh, konsultācijas būs kvalitatīvākas, ar to mēs esam apmierināti. Tātad tagad par tām lietām, kuras vajadzētu stiprināt. Tie tie paši jautājumi, kas bija debatēs par prips. Kāpēc komisijas priekšlikumā ir tā, ka ārpus tiesas eh, strīdu risināšanas procedūra nav saistoša. Mēs tiešām gribētu saprast, kāpēc tas tā ir, un mūsuprāt, tai vajadzētu būt eh, saistošai procedūrai. Tagad runājot par caurskatāmību. Būtībā šeit arī vajadzētu tādu KID dokumentu, tādu informācijas dokumentu, kas sniedz galvenos datus patērētājiem, un eh, šeit vismaz varētu Uh, to iekļaut caurskatāmības labad. Bet citi elementi, un tagad uh, atsaucoties uz to, kas nav priekšlikumā iekļauts, mēs gribētu, lai šeit būtu skaidri norādīts, uh, kāda ir apdrošināšanas produkta pilnā peļņa ieguvums. Tātad, lai izņemtu, atņemot visas izmaksas, norādītu, ko patērētājs iegūs par to, ko viņš maksā un arī informācijai, kam te vajadzētu būt. Tātad eh, galvenajiem indikatoriem par eh, maksājumiem un kādi maksājumi ir jāveic, ja ir kavēšanās maksājumos. Un bieži vien klients ir ļoti vīlies. Uh, kad viņam ir eh, problēma, un tad viņam ir jāiesniedz prasība, un tad viņš uzzina, ka viņš nav šeit apdrošināts par to, vai, eh, ja viņš ir apdrošināts, tad, lai saņemtu kompensāciju, tad aiziet lieta ilgs, ilgs laiks. Un eh, vajadzētu šeit norādīt, cik ilgs laiks var paiet, lai līdz cilvēks saņem kompensāciju kad tiek iesniegta prasība apdrošinātājiem. Šādi dati būtu jāsniedz uh, apdrošināšanas ņēmējiem. Atgriežoties pie tiem aspektiem, kurus šeit vajadzētu nedaudz uh, pamainīt, ir viena definīcija, kas definē profesionālo klientu. Tā ir ļoti svarīga definīcija, jo šim klientam nevajag it kā saņemt informāciju. Definīcija, kas ir tekstā, E, ir 20 miljonu eiro e, bilance, e, apgrozījums ir noteikts un tā tālāk. Un ja jūs salīdziniet šos uh, līmeņus ar MVU definīciju, kā to definē komisija, tad jūs redzēsiet, ka tā nav tā pati lieta. Tātad šajā izpratnē virkne uh, uzņēmumu, kas komisijas izpratnē ir MVU, uh, Uh, nesaņemtu obligāto informāciju no viņu apdrošināšanas sniedzēja. Tātad jautājums, vai šeit nevajadzētu būt tādai pašai definīcijai? Tātad izmantot MVU definīciju kā profesionālā klienta definīciju. Es nezinu, es vienkārši jautāju, jo es skatos, daudzos likumdošanas aktos ir šīs te MVU slieksnis. Uh, Un es domāju, ka korporatīviem mērķiem mums vajadzētu tos pašus noteikumus un to pašu definīciju. Ja ir pamatot argumenti, kāpēc tas šeit netiek darīts, tad labprāt tos uzklausīšu, bet e, man šķiet, ka MVU definīcija šeit varētu tikt izmantot, jo viņiem nav bieži vien pilnīga informācija par apdrošināšanu. Un ko vēl vajadzētu pastiprināt tekstā? Vairāk uh, noteikumu par uh, zaudējumu uh, pielāgotājiem. Tātad mēs gribētu, lai šeit būtu lielāka skaidrība par uh, zaudējumu pielāgotājiem un uh, minimālie standarti, ko varētu varbūt definēt AJOPA. Uh, Tie tie komentāri, kurus gribēju izteikt Svena vārdā, un cerams, ka tos var ņemt vērā diskusijās, un kā parasti esam gatavi konstruktīvi sadarboties šajā jautājumā. Lielas paldies, Lamberts kungs! Un tagad mums ir tikai sešas minūtes atlikušas un trīs runātāji. Tātad eh, būtu ļoti jauki, ja jūs varētu eh, izteikties katrs divas minūtes un uh, E KR grupas vārdā došu vārdu Kejai. Divas minūtes, lūdzu. Jā, es tiešām ļoti īsi izteikšos. Es vispār runāju Foksa kunga vārdā, kurš ir ēna referents. Paldies Langen kungām par darbu pie šī dokumenta. Paldies eh, par šo ļoti pamatīgi veikto darbu Langen kungam un par to, ka viņš jau ir uzsvērs svarīgākos jautājumus šajā priekšlikumā. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi uh, skatīt šo direktīvu kā daļu no patērētāju dokumentiem pakotnes. Uh, Un tiešām ir nepieciešamība strādāt, lai būtu kopīgas definīcijas, kopīga pieeja, kas radītu vienotu spēles noteikumus visiem, visām iesaistītajām pusēm un nodrošinātu adekvātu aizsardzību visiem patērētiem Eiropas Savienībā. Mums ir jānodrošina, lai varētu salīdzināt produktu savā starpā, ir svarīgi strādāt kopā, lai veidot vienotu tirgu, bet ņemot vērā diskusijas, kāds bija MIFID kontekstā, uh, um, man šķiet, ka um, varbūt, ka nebūs iespējams nonākt pie vienotības, jo ir ļoti atšķirīgs sistēmas dalībvalstīs, un varbūt ir jāņem vērā arī īpatnības dalībvalstīs. Ņemot vērā MIFID diskusijas, eh, dalībvalstīm vajadzētu uh, dot stimulus uh, darboties vienotajā tirgū, bet nedrīkst aizliegt nodrošināt augstāku uh, patērētāju aizsardzību nacionālā līmenī, ja dalībvalsts to vēlas eh, darīt. Un arī kompensācija mehānismi ir uh, varbūt svarīgi, bet svarīgi ir, lai būtu aizsardzība patērētājiem. Un ir svarīgi uh, veicināt maksimālu caurskatāmību un salīdzināmību starp produktiem un jāfokusējas arī uz kvalitatīviem konsultāciju pakalpojumiem. Uh, Mēs eh, ceram, ka būs nodrošināta caurskatāmība, kas ir uh, eh, salīdzināma ar eh, katra produkta termiņu. Un gribētu vērst uzmanību uz 13. pāntu par uh, sūdzību jautājumiem, un tur vajadzētu nodrošināt saskaņotību arī ar ADR direktīvu, uh, jo Fokskungs ir ārnu referents arī par to. Tagad Katrīna Stīlere, viņa ir uh, referentīm ko komitējā. Well... Jā, paldies, es esmu referentīm ko komitējā. Mēs priecājamies par to, ka jūs tādāt pie šī jautājuma. Mums ir 26. novembra nedēļā paredzēta mini uzklausīšana, un mēs noteikti ar prieku sastrādāsimies. Paldies! Paldies, un visbeidzot vārds eh, referentam Langenkungam. Jā, paldies par eh, ļoti daudziem ieteikumiem. Es visu ne tikai pierakstīju, bet arī uzklausīju, uzņēmu. Un man ir lūgums, eh, ja kāds jau tagad izteikt priekšlikums manam ziņojuma projektam, tos lūdzu nosūtīt, un tos varbūt varēšu arī iekļaut. Paldies par diskusijām, un es pieņemu, ka IMCO ar savu uzklausīšanu mums neko neizjauks. Langen. Paldies, paldies, Langenkungs, un kā jau info, Langenkungs iepriekš teica, informēs jūs, ka ziņojuma projekta izskatīšana notiks 17. vai 18. decembrī šogad. Grozījuma iesniegšanas termiņš būs 24. Eh, janvārs. Tie tiks izskatīti 18. vai 19. februārī, un balsojums komitejā paredzēts 26. martā nākamgad, un balsojums plenārsēdē būs nākamā gada aprīlī plenārsesijā. Un informēšu jūs, ka sekretariāts informē uh, deputātus, ka Stolajankunga darba kārtības punkts fiskālis tiks skatīts šo pēcpusdienu pēc Eiropas statistikas ziņojuma. Tātad šīs debatas notiks šo pēcpusdienu. Paldies visiem!